Dear colleagues, uh, we're going to make a start uh, with some announcements. Dārgie kolēģi, sāksim darbu ar paziņojumiem. Pirms ķeramies klāt darba kārtības pieņemšanai, es nolasīšu īsu paziņojumu no tulka puses. Visticamāk, jūs zināt, par ko ir runa, taču es to vēlreiz nolasīšu. Tiem kolēģiem, kam varbūt tas nav zināms, tulkiem ir jūs jāinformē, ka trešo nedēļu turpinās darba strīds par jaunajiem mums uzspiestiem darba strīdiem noteikumiem vienpusēji par spīti tam, ka mēs vairāk kārt esam piekāpušies. Vadība nav mēģinājusi ar mums sazināties, lai konfliktu atrisinātu. Tūki vairākās eh, kabīnē šajā sanāksmē ir rekvizēti, un līdz ar to viņi strādā piespiedu kārtā lai apliecinātu mūsu solidaritāti ar kolēģiem, tūkiem, kur tiesības streikot mūsuprāt tiek pārkāptas, un lai nepieļautu diskrimināciju attiecībā pret dažām valodām un deputātiem nerekvizēto kabīņu tūki ir izlēmuši neīstenot darba pārtraukšanu, kas šodien bija paredzēta. Ar nožēlu paziņojumu, ka mēs neturpināsim tulkot pēc oficiālā sanāksmes beigu laika. Tulkošana beigsies tieši darba kārtībā paredzētajā laikā. Paldies par uzmanību! Cēru saka priekšsēdētājs, ka pareizi esmu nolasījis šo paziņojumu. Tātad mums jāņem vērā šie ierobežojumi attiecībā uz tūkošanas pakalpojuma pieejamību. Tagad pieņemsim darba kārtību. Gribu piedāvāt šādas izmaiņas. Piektais punkts. Tagad būs rezolūcijas eh, projekts. Eh, un 14. punkts eh, ir nevis vienošanās par Eiropas Savienību un Tunisiju, bet par, par Eiropas Savienību Tunisiju, nevis Turciju. Un 33. punkts ir Ziņojums par misijas Bulgārija Frontex kopīgā operācija no 12. līdz 14. februārim tas ir atlikts, un 34. un 35. punkts tiks skatīts 15 minūtes agrāk, un ja nav nekādu iebildumu, tad šādi pieņemam darba kārtību. Runājot par uh, valodām, kas šeit tiks izmantotas un tulkotas, es jau minēju informāciju par tulkojumu, tu, pieejamību Tūkens būs pieejams visās valodās, izņemot dāņu, maltiešu, horvātu un īru. Tad koordinātora rekomendācijas saskaņā ar 25. punktu ir iecelti eh, referenti. Vispirms Štetines kungs no ETP. Viņš ir iecelts par ziņo eh, referentu. Uh, par uh, automatisko datu apmaiņu attiecībā uz DNS uh, ar Horvātiju. Braņislavs Skripeks no ECR ir iecelts par referentu uh, vienam no jautājumiem psihoaktīvajām vielām. Kārlis Kēljus no ETP ir iecelts par referentu regulas priekšlikumam par visu Un attiecībā uz atzinumiem Anna Gomes no sociāldemokrātiem iecelta uh, par atzinumu sagatavo Inta pašinstīvu ziņojumu par uh, turpmāko tirzniecības politiku. Emilians Pavels no sociāldemokrāta iecels par referentu atzinumam par Eiropas darba iestādes eh, izveidošanu. Mihāls Bon ir izveidots par referentu ITRE pašinstīvas ziņojuma atzinumam par eh, Eiropas industriālo politiku mākslīgai inteliģencei un robotikai. Vai koordinātoru rekomendāciju šādu varam pieņemt? Paldies! Tātad deleģētie un īstenošanas akti esam saņēmuši divas komisijas um, īstenošanas lēmumu protokolus, um, projektus, um, viens attiecībā uz uh, brīdinājumu signālu signalizēšanas ieročiem īstenoja direktīva 91 šķērstī 477. 12. jūnijā komisijas īstenošanas direktīva, kas nosaka tehniskās specifikācijas šaujamieroču un to būtisko komponentu tehniskajām specifikācijām. Īstenoja direktīva 91 šķērsti 477. Pamatakts abu īstenošanas aktu, abiem īstenošanas aktiem direktīva 2007.455, kas groz direktīvu 91.477 par uh, ieroču iegūšanu un turēšanu. Šo aktu saņemšanu tikta, tika paziņot Lībe locekļiem 15. jūnijā, un tad otrā, mm, otrais termiņš, lai iesniegtu iebildums, ir 25. jūnijas un tad vēl ir iespēja 26. jūnijas. Tātad lūdzu norādiet uz saviem iebildumiem sekretariātam 25. Mm, vai 26. jūnijā līdz šiem datumiem. 11.15. Um, sāksim elektronisko balsošanu. Lūdzu, sagatavojiet savas balsošanas kartītes. Um, un es runāju gan tikai četriem deputātiem. Paldies, ka esat klāt. Trešais darbkārtības punkts, tas ir uh, trialogs, ziņojums par to. Daļa no igada budžeta procedūras, viedokļa apmaiņa par 2019. gada budžeta projektu Viotikungs par Lībe prioritātēm. Vispirms došu vārdu Viotikungam, viņš gan nav klāt. Hrisogonas kungs ir klāt lieliski. Hrisogonas kungs ir referents Lībe atzinumam. Jeb atzinums sagatavotais. Paldies, priekšstādātē. Lūdzu, vārds jums, Hrisogonas kungs. Hrisogonas kungs. Eiropas Savienība ir nonākusi izšķirošā brīdī attiecībā uz Eiropas projektu attīstību. Atbilstoša pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu īstenošana ir pamata elements eh, ES projektam. Eiropas Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, kas labi darbojas, ir priekšnoteikums, lai apkarotu noziedzību un nodrošinātu pamatiesību īstenošanu Eiropas Savienību. Tāpēc finanšu resursu apjoms, ko šim mērķim pārāds daudzgad finanšu schēma 2019. gadam, ir atbilstoši iezīmēts. Jābūt atbilstoši iezīmētam. Ņemot vērā izaicinājumus, kas saistīti ar eh, palielinātu migrantu ierašanos uz Eiropas Savienības robežām, ir nepieciešams sniegt nepieciešamo finansējumu, lai Eiropas patvērumu birojs būtu pilnvērtīga Eiropas patvērumu aģentūra, kas nodrošina pamatiesību ievērošanu visiem pieteikumu iesniedzējiem. Šajā kontekstā ir svarīgi arī piešķirt Frontexam citu finansējumu, lai tas varētu efektīvi iztenot savu mandātu. Šajā sakarā migrācijas patvērumu integrācijas fonans, finansējumu apropriācija palielinājums uz 56%, lai īstenotu Dublinas uh, uh, regulu piešķirot 175 uh, miljonus Grieķijai, tiek uzskatīts par pozitīvu soli. 2017. gadā tika pārcelta, tika piešķir 275 miljonu eiro um, maksājuma apropriāciju no migrācijas fonda, lai uh, dažs dalībvalsts varētu uzņemtu migrantus. Šāds, šāda ārkārtas situācija turpmāk ir jānovērš. Tāpēc ir jāfinansē katrs mērķis atsevišķi, lai ļautu Libe komitejai nodrošināt ēs finansējumu caurskatāmību, īstenot savu kontroli. Runājot par pamatiesību īstenošanu, ir jāuzsver, ka ir jāfinansē mehānismi tieslietu un iekšlietu jomā. Nav šau par to, ka pamatiesības Eiropas Savienībā eh, piedzīvo krūtus laikus, Tāpēc ir svarīgi, lai pamatiesība aģentūras finansējums un Eiropas datu aizsardzības uzrauga finansējums tiktu atbilstoši palielināti. Tāpēc ir arī svarīgi Eiropas Savienības vidutājiem piešķir pietiekams resurss nākošajā gadā, lai tas varētu pieņemt darbā personālu un izpildītu papildu uzdevumus, kas tam piešķirti. Kaut arī saskaņā ar pašreizējo Eiropas Savienības priekšlikumu tā nav paredzēts daudzgadu finanšu schēmā 2021. līdz 2027. gadam. Runājot par iekšējās drošības fondu, ir jāuzsver, ka policijas un tiesu iestāžu sadarbības stiprināšana, lai apkarot terorismu un citas pārobežu smagus noziegums, tāpat kā arī kibernoziedzības apkarošana, ir Lībe komitejas prioritātes. Līdz ar to saskaņā ar svarīgo lomu apkarojot uh, organizēto noziedzību un uh, noziedzību no <clears throat> citām valstīm. Kas Eiropolam ir, ir jāpiešķir papildu finansējums Eiropolam. Eiropa, tas pats attiecas uz Eiropas uh, narkotiku uh, atkarības centra finansēšanu. Runājot par uh, tīk, interneta tīklā drošību, ir tam arī ir drošības aģentūra, tai ir jāsaņem atbilstoši finansējums, lai apkarotu kibernoziedzību. Eirodžost ir atbilstoši jāfinansē, lai tas izpildītu savu lomu attiecībā uz izmeklēšanas koordinēšanu un kriminālu vajāšanu sadarbībā ar atbilstošām varas iestādēm dalībvalstīm. Taču ir ievērojams samazināts daudzgad finanšu schēmas finansējums uh, 2021. līdz 2027. gadam just, uh, Justice programmai un Eirojusta pro, um, vajadzībām. Un līdz ar to tas uzskatāms par negatīvu tendenci. Ir pieaugušas prioritātes um, drošības un tiesiskuma jomā, tāpēc ir jāpas, jāpārskat šis projekts, pro, budžets. 4,9 miljonu eiro piešķiršana e, e, Eiropas. Uh, prokuratūrai ir uzskatāms par pozitīvu rādītāju. Atbilstoši budžeta īstenoša īpaši svarīgā jomā - brīvība, tiesība un iekšlietu jomā paredz stiprināt pamatprincips Eiropas Savienībā, proti cilvēku tiesība aizsardzība, solidaritāte, sadarbība un demokrātija. Paldies! Paldies, Hrisogons kungs. Man ir tikai viens ēnu referents šeit klāt, kas vēlas izteikties. Man Mikina kungs, lūdzu, sasaudemokrāt vārdu. Vilti kungs tagad ir klāt. Pēc tam jūs uzklausīšu. Paldies, priekšsēdē, dārgie kolēģi, izteikšos pavisam īsi. Vēlos uzsvērt, ka, ja, ka nākošā gada budžetā ir divi, trīs svarīgi punkti. Pirmkārt, Eh, procedurālās tiesības eh, sniegt eh, atbilstošas infrastruktūras patvērumu meklētājiem saistībā ar migrāciju. Otkārt, mums ir jāļauj Libe komiteju veikt savu kontrolējušo lomu, arī nodrošinot ES finansējumu caurskatāmību, un, protams, mums ir Mums ir jāatbalsta eh, FAE un GDPS. Runājot par visu tekstu kopumā, vēlos uzsvērt mūsu lībe jautājums 11. līdz 14. punktam, no 29. līdz 35. punktam un no 48. līdz 48. punktam. Es um, necitēju šos punktus, taču man kā referentam tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Mamikina kungs! Tagad došu vārdu budžeta referentam Danielam Vilti. Un Hrisogons, vai vēlties vēl izteikties pēc tam? Nē? Nē, paldies, saka Hrisogons kungs. Labi, tad jūs varētu nākt klājā ar secinājumu, tad mēs noslēgsim šo punktu. Paldies, priekšsēdētāji! Milzīgs paldies! Es atvainojos, ka nedaudz aizkavējos. Ierados vēlāk. Nu, mani aizkavējas slavenā Briseles satiksme. Tātad atvainojos arī. <clears throat> Komisija, paldies, ka uzaicināja mūs piedalīties šajās debatēs ka jūs ļāvāt mums visiet cauri visām komitējām. Mums, manā skatījumā šī pieredze ļoti svarīga. Tā ir iespēja uzrunāt deputātus no dažādajām specializētajām komitejām, jo katrai komitejai ir savas prioritātes. savu, ar savu priekšlikumu nāca klājā 25. mājā, jums visiem bija iespēja ar to iepazīties. Ir divi, trīs temati, kuriem vēlos tagad pieskarties. Tie manā skatījumā ir uh, jāpaskaidro sīkāk, mēs skaidrosim, ko mēs darām un kur mums jāinvestē vairāk. Vispirms patvērums un migrācija, protams, mums ir jānodrošina, ka Eiropas patvērumu birojas uh, eh, ir ar pietiekam finansējumu, lai varētu kļūt par aģentūru. Tas ir mēģis, kam es piekrītu, taču to panākt ļoti grūti. Ne tikai ekonomikas kontekstā, bet arī no budžeta struktūras viedokļu ir četras eh, dažādas budžeta pozīcijas, uz kurām tas attiecas Mums ir arī meklēšanas un glābšanas operācijas jautājums par to, kā tās iedars budžetā. Šīs operācijas es personīgi visnotaļ atbalstu un darīšu visu, kas manos spēkos, lai to arī tālāk atainotu samierināšanas fāzē. Bet mums vēl ir daudz darāmā daudzgadu finanšu schēmas kontekstā. Runājot par ārējās robežas pārvaldīšanu, mums ir jānodrošina pietiekams finansējums Frontex aģentūrai un jāpalielina arī finansējums eh, Līsa. Ņemot vērā Līsa <clears throat> uzdevums. Protams, mēs Eiropas parlaments vienmēr vēlamies izdarīt spiedienu un uz dalību valstīm apgalvoja, kad ir jaunas uh, vajadzības, tad ir jāpiedāvā jauns finansējums. Katreiz, kad uh, komisija saņem jaunu uzdevumu, tai vajadzīgs uh, vēl tālāks finansējums un vēl papildu personāls. Ja aģentūras paveic vairāk darba nekā tās jau dara, tad nevar gaidīt, ka tās šo lielāko darbu apjomu paveiktu ar to pašu finansējumu un ar to pašu ierobežoto personālu jāapkaro arī terorismas pārobežu noziedzību un cilvēku kontrabandu. Ir aģentūras, kā Eirodžās, Tepol un Europol. Tās ar to nodarbojas. Atgriežoties pie migrācijas un patvērumu jautājuma. Juridiskais pamats ir hum humanitārās palīdzības sniegšana Eiropas Savienībā. Tas var būt sarežģīts temats samierināšanās procedūrā. Uh, taču mums ir jānodrošina, ka patvaru meklētāju uzņemšana un viņu pieprasīja apstrāde ir pietiekami finansēta. Un kā jau es minēju, Ilīsa ir jāparāds pietiekams finansējums un cilvēku resursi. Runājot par aģentūras resursiem, tā ir pēdējā lieta, par kuru runāšu savu uzstāšanās reizē. Pagājušajā gada laikā mums izdevās panākt daudz samierināšanas procedūrā. Mēs nepanācām visu, ko mēs vēlēmies, taču mums izdevās panākt nelielu resursu un personālu palielinājumu Eurojust un Eiropas patvērumu biroju. Mērķis šogad, protams, ir turpināt darbu šādā pašā virzienā. Taču neapšaubām parlaments pieprasīs samazinājumu citām aģentūrām citās vietās. Es vēlos uh, izteikties skaidri. Ja tiek palielināti resursi no padomas puses, tad risks ir tāds, ka vairs nebūs nekādu nekādas rezerves, un tad varētu nebūt pieejams finansējums pilotu projektiem sagatavošanas darbībām. Tātad te ir tehniski politiski apsvērumi jāņem vērā. Kā jau saprotat, mēs mēģināsim atbalstīt visus ierosinājumus no Lībe komitejas, taču Mums ir uh, jauna džentlmeņa vienošanās ar padomi. Ja padomi, kā šķiet, nu, tā izskatās, es nevēlos runāt par atsevišķiem gadījumiem, taču ir jauna valdība Itālija. Ja jūs redzat, kā veidojas tādas mm, kopīgas līnijas, ja padome ir paredzējis ieguldīt vairāk migrācijas e, plūsmas sakarā, tad ir jāparedz pietiekami resursi. Komisija ir jāspēj izpildīt jaunos projektus, iznot jaunos uzdevums. Ja papildu finansējums nav pieejams, tad tas nav pieejams. Tad, tad tas nav iespējams. Tā jābūt mūsu sarkanai līnijai, visa parlamenta sarkanai līnijai. Man nepatīk uh, to tā prezentēt, taču uh, Ja jūs nevēlaties, ka populistu politika pārvēršas par populistisku administrāciju, tad mums, un populistisku politiku, tad mums jābūt pietiekamiem finansējumiem, pietiekam finansējumam. Tāds ir mans mērķis. Es vēlos panākt pēc iespējas plašāku atbalstu. Es vēlos, lai pēc iespējas vairāk deputātu atbalstītu mandātu trialogam, tad Mēs varam būt spēcīgi un es kā referents par budžetu vēlos panākt ar ne tikai politisko grupu, bet konkrēto deputātu atbalstu konkrētajās komitejas. Paldies! Paldies! Es domāju, jūs skaidri paudāt savu viedokli. Mēs to darījām eh, nedaudz eh, nesaskaņo, kad es atvainojos, ka deputāti nāk dažādās laikos. Uh, Alde ēnu referents varbūt varētu izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Diskusijās par um, saturu, kāds būtu jāiekļauj vēstulē, ko Lība komitejas priekšsēdētājs sūtīs uh, budžeta komitejai, mums ir jānosaka pareizās prioritātes. Es uh, domāju, ka, ja runa par tieslietām un iekšlietām, ir jānodrošina, lai dalību valstis, kas atrodas priekšpastenī, varētu uh, saņemt atbalstu no tādām aģentūrām kā Frontex un EASO. Es saprotu, ka tagad jau ir spēkā tiesība instrumenti, ir arī džentlmeņa vienošanās, bet es tomēr dotu priekšroku uh, tam, lai šīs procedūras tiktu noregulizētas. Uh, Protams, ir vajadzīgs arī uh, pietiekam daudz finansējuma, lai cīnītos pret uh, cilvēktirsniecību. Valstis pie ārējām robežām nejūt pietiekamu atbalstu no Eiropas Savienības. Tieši tāpēc, uh, protams, ir pozitīvi, ka uh, finansējums tiek piešķirts patvērama um, politikas ietvaros, es domāju, ka Frontex ir pelnījis vairāk finansējuma, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm aizsargājot ārējās robežas. Es atbalstu arī elastīguma instrumentu mobilizēšanu uh, arī 2019. gadā, tā lai mēs varētu īstenot politiku uh, budžeta trešajā kategorijā. Tomēr budžetā komitejas rekomendācijas attiecībā uz drošības un migrācijas jautājumiem nav pilnīgas. Netiek ņemts vērā fakts, ka šī politikas joma kopumā ir pārāk maz finansēta. Mēs rādzam, ka migrācijas jautājumi var destabilizēt ne tikai dažas dalību valstis, bet visu Eiropas Savienību kopumā. Protams, mēs varam šeit priecāties par novatoriskumu citās budžetu jomās, bet mēs nevarēsim cīnīties pret eh, nelegālo migrāciju, ja mēs nebūsim eh, spējīgi pat eh, mm, padomāt par novatoriskumu. Komisijai vajadzētu to ņemt vērā savos priekšlikumos nākamajai daudzgad, daudzgad finanšu schēmai, kur ir kopējā summa šiem jautājumiem ir jātrīskāršo līdz 33 miljoniem eiro. Ja runa par trešo kategoriju, es vēlētos arī uzsvērt, ka ir vajadzīgs finanšu atbalsts kiberdrošībai, ir jācīnās pret radikalizāciju un no, mm, noziedzību un jāsamazina arī krīze. Uh, Ja ir runa par drošības fonda budžetu un īpašo finansējumu, tad īpaša uzmanība ir jāpievērš policijas un tiesnešu finansēšanai. Tāpat arī ir jāpiešķir finansējums EULISA gandrīz 100 miljonu eiro apmērā. Eh, sadarbspējas ietverā 2019. gadā EULISA ir vajadzīgs eh, pietiekams finansējums un darbinieki, lai tā varētu izpildīt papildu uzdevumus, kas tā ir uzdoti. Mums ir ierobežoti līdzekļi, lai mēs varētu izpildīt visus mērķus, kas ir noteikti eh, pēdējiem šī daudzgadu finanšu plāna gadiem. Tāpēc mums ir jāliek uzsvers uz efektīvu resursu sadali, lai mēs varētu atrasināt eh, tādus jautājumus kā migrācija kas eh, Eiropas Savienības nākotni eh, ļoti nopietni apdraud. Es esmu iesniedzis grozījumus Lībe atzinumā par 2017. Eh, gada budžetu, lai mēs varētu vēlreiz uzsvērt mūsu prioritātes. Paldies! Protams, ka mēs vēl par to debatēsim un visiem vēl būs iespēja atbildēt, taču debatas mums ir jāpārtrauc tāpēc, ka Eh, pavisam drīz pie mums ieradīsies eh, Grieķijas imigrācijas ministrs. Mums eh, ir atvēlēts pārāk maz laika šiem jautājumiem. Paldies Joti kungām par viņa teikto. Lielas paldies arī ēnu referentiem, paldies Krisu Gonus kungam un pārējiem. Vēlreiz paldies. Vai Grieķijas ministrs ir ieradies? Is that a parliament one minute then I was given? Okay. Man teica, ka man ir viena minūte, bet šķiet, ka tā bija mm, parlamenta izpratnē viena minūte. Minute, two minutes ago, it's fine. Nu, man to teica pirms pāris minūtēm. As soon as he comes, we'll start up. Tiklīdz ministrs ieradīsies, mēs uh, sāksim darbu. Mums uh, šim punktam nav atvēlēts pārāk daudz laika. Kolēģi, mēs varam tagad eh, m, pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Un es sirsnīgi sveicu jauno Grieķijas ministru, kas ir atbildīgs par migrācijas politiku, Dimitrijas Mīcās. Mēs, eh, protams, priecājamies, ka jaunais ministrs pie mums ir ieradies, bet eh, jo īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka uh, Mums ir šodien jārunā par bēgļiem. Lielas paldies ministram arī par visām iepriekšējām sanāksmēm, kas jau ir mums bijušas. Es eh, zinu arī, ka daudz citi kolēģi ministru jau labi pazīst. Mums vakar bija diskusijas, un es eh, zinu, ka kolēģi grib eh, dzirdēt no ministra dažādas detaļas, lai mēs saprastu, kāda ir pašreizējā situācija. Uh, Nākamnedēļ ir paredzēta padome, un, protams, mums ir jārunā arī par ļoti daudziem specifiskiem Grieķijas jautājumiem, kā patvērma dienests attēnās un tā tālāk. Kolēģi šajos jautājumos ir ļoti pieredzējuši un sekotiem līdzi. Mm, ievads bija ļoti garš, taču es gribētu tomēr atstāt laiku arī kolēģiem, lai viņi varētu uh, uzdot jautājumus. Tā kā šodien ir bēgļu diena, jūs vēlaties mums prezentēt arī video, ko tūlīt noskatīsimies. Vai mēs varam tagad skatīties video, lūdzu? Es atvainojos, or organizācija šodien nav pārāk gluda.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 Minister, if you could um, warm welcome again and please. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū un lūdzu jums vārds. Liels paldies! Es runāšu grieķiski. Tātad eh, šie attēli jums gan labi stāsta par to, kas notiek Grieķijā un Eiropā. Godātais priekšsēdētāji, es esmu īpaši pagodināts šodien, kad svinam pasaules bēgļu dienu, ka varu jūs uzrunāt jūsu komitejā un līdz ar to varu sveikt arī godātos deputātus, cienījos deputātus šai komitejai. Tā loma, kas piekrīta Eiropas parlamentam migrācijas un bēgļu krīzes pārvaldībā un eh, Eiropas migrācijas eh, politikas veidošanā ir vēl jau svarīgāk, aktuālākā ik pat agrāk. Politika, kas ievēro kopīgos, eh, kopīgās Eiropas vērtības, cilvēku tiesības, Eiropas konvencijas saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Es vēlos um, koncentrēties uz dažiem šīs problēmas aspektiem un pastāstīšu arī par savu viedokli saistībā ar sarunām par Dublina 4 regulu. Pastāstīšu par situāciju, situāciju Grieķijā un arī par to, kāds bija šis pusgads no 2018. līdz 2019. gadam. Mūsu Eiropas Savienības kopīgā virzība paredz uh, ka ir nepieciešams pastāvīgs dialogs, skatoties uz nākotni, un tas viss paredz arī kompromiss, protams. Tam visam jānotiek uh, kopīgi pieņemamā kontekstā, citādi mēs atgriežamies pie aizsākumiem, kad Eiropas Savienības nebija, ka nebija kopīgu vērtību, kopīgu noteikumu konvenciju. Un šeit ir šajā laikā aktuāls jautājums, kas saistīts ar bēgļu problēma, galvenokārt bēgļu problēma. Ženēvas konvencija, Ņūrakas protokols, konvencijas un vienošanās, kas izriet no šiem dokumentiem. Vai tie ir spēkā? Jā vai nē? Kāp mēs runājam par solidaritāti? Vai mēs runājam par solidaritāti pret attiecībā pret cilvēkiem līdz ar to arī par solidaritāti sadarboties dalību valstīm? Uh, un kopienām sniedzot atbalstu šiem cilvēkiem, vai arī mēs runājam par tādu solidaritāti starp dalībvalstīm, lai nu, izvairītos no atbildības par krīzes pārvaldību. Tas, kā atbildam uz šiem jautājumiem, ir būtiski un vispārējais vienošanās pasākumi tiek uh, skatīti šīs atbildes un prakses gaismā. Nav šaubu par to, ka mans viedoklis ir par labu pirmajā jautājuma daļā. Izaicinājumi, ar kuriem saskaramies mēs Eiropā migrācijas un beigu krīzes kontekstā, pārredz sadarbību starp visām iesaistītām pusēm, pamatoties uz mūsu kopīgām vērtībām, eh, starptautiskām tiesībām un solidaritāti. Mēs esam ļoti tālu no šiem no šo mērķu izpildīšanas, jo dažādās dalībvalstis uz uh, šo problēmu raugās dažādi. Kāds ir šis mērķis? Tas ir tik liels kā kopīga Eiropas politika migrācijas un bēgļu problēmas risināšanai, kuras uh, principi ir šādi. Pirmkārt, legāli, droši ceļi bēgļiem, lai viņi nepievērstos uh, cilvēku kontrabandistu risinājumam kopīga uh, Eiropas Savienības bēgļu uzņemšanas sistēma, kas neparādz lielāku svaru tikai valstīm ārpus uh, valstīm uz ārējiem robežām un sadarbība ar trešām valstīm, lai mēs vērstos pret uh, migrācijas cēloņiem. Līdz šim, atklāti sakot, apstākļi uh, uz Eiropas, uh, netālu no Eiropas robežām nav labvēlīgi. Kāri turpinās un, diemžēl, nav gaidāms, ka tie drīz beigsies. Sociālā nevienlīdzība pieauga. Un īpaši pamats mūsu bažām ir tas, ka pasliktinās apstākļi migrantiem Sīrijā, Libānā, Irākā, Turcijā saskaņā ar uh, ANO Uh, augstā bēgļu pārstāvi ziņojumiem. Tas viss parāds mūsu visu sadarbību. Eiropai ir jābūt uzdevuma augstumos. Pārvietošanai, bēgļu pārvietošanai jābūt uh, lielajam risinājumam šāds risinājums izjaukts, eh, izjaukts cilvēku kontrabandistu tīklu, un tā mēs arī Eiropā rīkosimies juridiski pareizi un cilvēciski. Mēs eh, nedrīkstam būt vājāki par eh, cilvēku kontrabandistiem, kas izmanto cilvēku bezcerību. Viens no pamatjautājumiem šodien ir saistīts ar Eiropas kopīgās patvērums sistēmas pārskatīšanu un arī Dublinas noteikumu pārskatīšanu. Skaidri teikšu, Grieķija atbalsta Eiropas parlamenta lēmumu. Mūsu ieskats ir gandrīz identisks jūsējiem, un mēs ar prieku saņēmām pēdējo Tajāni kunga vēstuli. Uh, Grieķijas premjerministram, un mēs ceram, ka arī citi Eiropas valstu vadītāji to saņems ar līdzīgu prieku. Tas ir tas vēlamais. Tā mēs to varētu saukt. Proti, tas uh, secinājums, pie kur nonāca Eiropas parlaments. Līdztekus tam mēs zinām, ka Eiropadomē stāvoklis ir atšķirīgs. Bieži vien tur virzība ir tāda, ka risinājumu nav. Grieķijas nostāja ir tāda, mēs atbalstām Bulgārijas prezidentūru, tās centienos atrast pieņemam kompromisu, progresīvu kompromisu. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir pamats diskusijām, par spīti tam, ka ir daudz atšķirīgi viedokļi. Mēs uzskatām, ka Bulgārijas prezidentūras teksts ir labs pamats. un mēs nepiekrītam tām dalībvalstīm, kuras apgalvo, ka tas teksts ir jānoraida un eh, no nulles jāsāk diskusijas. Otrs temats, kas mums ir ļoti svarīgs, ir jāizdara spiediens no Eiropas parlamenta puses, vēl lielāks spiediens nekā līdz šim. Ir pienācis laiks ātri sākt trialoga procedūru, lai rastu kopīgu risinājumu. Tāpat mēs uzskatām, ka pa septiņi eh, tiesība akti tiks sagatavoti. Vienlaikus tāpat mums, kā pakotni, ir jāskata viss problēma kopums. Mēs nedrīkstam tu, šīs lietas sadalīt atsevišķi tuvākajā nākotnē. Piecas Eiropas Savienības dalībvalstis, kas ir pirmās, kurās nonāk bēgļi. Mēs cenšamies uh, sniegt savu ieguldījumu šajās diskusijās. Mēs eh, Eiropadomē nācām klajā ar 13 priekšlikumiem, 4 tika pieņemti, 9 netika pieņemti, apstiprināti. Protams, tas viss notika divu mēnešu laikā. Kopš tā laika ir notikušas vēlēšanas, dažās dalībvalstīs nedaudz mainījusies gaisotne, zināmā mērā Taču šie 3, šīs 13 nostājas atbilst Eiropas parlamenta nostājām. Tās ir jāpieņem. Par spīti tam visam mēs arī esam gatavi iesaistīties diskusijās, lai rastu risinājumu. Taču vesela virkne nostāja ir jāpieņem, ko piedāvā šīs pirmās eh, tātad priekšpusteņa valstis, jo uh, Tieši tām ir vislielākais bēgļu uzņemšanas sloks. Tāpēc īpaši svarīgi ir jāsadala šis sloks, nevis vēl tālāk jāuzliek papildu pienākumi uh, priekšposteņa valstīm ar īpašām uh, procedūrām. Skaidrs, ka tās procedūras netiks ievērotas, lai kā tiktu stiprinātas kompetentās iestādes. Nav loģiski, ka dažām dalībvalstīm mēs piešķiram līdzekļus, lai tās tad lūk visu slogu uzņemtos uz sevi. Šis sloks ir jāsadala, un Eiropa tad to var izturēt. Un te ieguldījums ir jāsniedz esam izpētījuši Eiropas parlamenta idejas, tās atbalstām, tātad ieguldījums jāsniedz visām dalību valstīm, un tur jāparedz sankcijas, ja tās to nedara. Vēlos izteikties par mūsu nostāju par Dublinu. Kāds ir stāvoklis pat labāk Grieķijā? Jūs redzējāt video. Nu jau vairs nav 2015. gads tā kā Eiropā norisinās diskusijas, tad skaidrs, ka mēs nevaram atgriezties pie 2015. gada, jo uz vietas vairs uh, faktiski nav tāda apstākļa, lai mēs to varētu izdarīt. Mums ir jārunā par tādu stāvokli, kāds ir tagad Eiropai run, mēs varam runāt par pārvietošanu, jo rīt neatkārtosies 2015. gada situācija. Šāds doma gājiens jānoraida, jo tur ir pilnīgi cita darba kārtība. Mēs saskārāmies ar ārkārtas situāciju, mēs turpinām īstenot mūsu centienus. Situācija ir ļoti atšķirīga no tā, kāda tā bija 2015. gadā. Es gan nesaku, ka viss trūkumi novērsti un kaut kādas grūtības vairs nepastāv, taču Eh, progress kopš tā laika ir eh, gaismas gadu mērogā mērāms. Nevēlos te kaut ko eh, idealizēt, taču aina ir tāda. Grieķija ir 60 tūkstoši bēgļu migrantu, no tiem 16 tūkstoši ir uh, salās. 2017. gada otrajā pusgadā un pirmajā eh, šī gada ceturksnī palielinājās bēgļu skaits no Turcijas. Eh, es te sīkāk par to nestāstīšu. Tas radīja īpašu spiedienu Grieķijas bēgļu uzņemšanas sistēmā, īpaši Egejas eh, jūras salās un Everos reģionā. Mums bija cieša sadarbība ar komisiju Abramopulos kungu un Bulgārijas prezidentūru. Mums bija sadarbība ar Turcijas pusi. Notika divas augsta tehniska līmeņa sanāksmes Stambulā un Atēnā. Atēnās. Rezultāts būtībā bija tas, ka bēgļu plūsmas apjoms bija tāds, kāds bija 2007. gada maijā. 6500 bēgļi aprīlī nonāca, Grieķijā maijā 3500 un 1105 e, jūnijā līdz 15. jūnijam. Jūs tad saprotat, par ko ir runa. Grieķijas puses nostāja ir um, atklāt sadarbība ar Turciju, lai pārvaldītu bēgļu plūsmu. Pēdējā laikā tiek veidots tāds kā narratīvs par saucāmo Rietumu Balkānu valsts adrīs jūras ceļu. Es vēlos uzsvērt, ka lai kā mēs meklēt pierādījumus, faktus mēs no stāstniekiem nesaņemam. Mūsu skatījumā nav um, uh, sekundāra plūsma no Grieķijas uz um, uh, Eiropas ziemeļvalstīm. Tātad mēs izaicinājām un arī aicinām uzrādīt mums šos faktus, jo mums tiek stāstīts, ka no Albānijas 2017. gadā uh, bija 18 pieprasījumi uh, tikt uzņemtiem kā bēgļiem, un uh, šajā gadā tikai trīs bija šādi pieprasījumi. Pat labāk. Mūsu galvenās rūpes ir pēc iespējas drīzāk noņemt slogu Egejas austruma, austrum salām Egejā, Egejas un um, Lesbai un Samosai. Pārāk liels iedzīvotājs skaits šajās divās nometnēs rada problēmas. Uh, gan bēgļiem, viņu dzīves apstākļi ļoti slikti, gan arī vietējām kopienām ir ļoti pasliktinājušies apstākļi. Nav bēgļi un migranti. Šādi nedalām cilvēkus mūsu dienestos. Ir cilvēki, kas meklē patvērumu. Un tie, kas nonāk Grieķijā, nāk klajā šādu veidu pieprasījumu. Tas mums jāpatur prātā. Pirmā lieta ir jāpātrina bēgļu uzņemšanas procedūras, ņemot vērā bēgļu tiesības. Mēs mājā pieņemam jaunu likumu par patvērumu. Tur ir pamats eh, vienkāršot administratīvās eh, procedūras. Cits mērķis ir pātrināt procedūras, kas eh, ļauj Grieķijai izpildīt eh, tās starptautiskās eh, saistības, arī rūpēties par bēgļiem, un treškārt jārūpējas par bēgļiem, kas nonākuši Grieķijā saskaņā ar mūsu vērtībām un arī ar starptautiskiem prasībām. Protams, likums pats par sevi visu problēmu neatrisina. Ir uh, vajadzīga vesela virkne administratīvo rīcību. Tāpēc par 400 cilvēkiem esam uh, palielinājuši bēgļu, um, ja patvērumu dienesta uh, personāla skaitu un arī 2019. Uh, gadā būs 30 uh, vēl papildi šādas personāla, mm, šādi, šādi amati. Ja vēlaties, sīkāk pastāstīšu pēc tam. Vēlamies uzlabot uzņemšanas apstākļus, lai izpildītu um, tās prasības, kas, ko pret mums izvirza lielā bēgļu plūsma. Un tas uh, esam, uh, līdz ar to esam pārskatījuši 2018. gada otrā pusgada praktisko un administratīvo budžetu esam iesnieguši mūsu finanšu plānu komisijai un arī strādājam tālāk pie 2019. gada. Pat labam Grieķijā, Grieķijā ir 27 uzņemšanas centros uh, cilvēki un tiek izmantot programma Estija, kur 20, pār par 21 tūkstotu cilvēku uzņemam uh, dzīvokļos un vēlamies eh, piedāvāt pavisam 30 tūkstošiem dzīvokļus 2018. gadā. Mums ir eh, arī 300 vietas ehm, mazgadīgiem, nepavadītiem bēgļiem, un ehm, vēlamies eh, šādas vietas palielināt līdz gandrīz 2000. Ir īpaši neaizsargāti cilvēki, kas atrodas pat labam centros, salās esam paredzējuši, ka līdz septembra beigām salām nevajadzētu būt vairāk par 15 tūkstošiem cilvēku. Mazgadīgi bēgļi tiek obligātā kārtā pierakstīti reģistrēt skolās, tāpat kā arī grieķu bērni. Esam sākuši um, programmu, lai cilvēki sajustos piederīgi sabiedrībai, tēbās. Viņiem tiek mācīta valoda, eh, viņiem tiek mācīts pamatspējas un arī eh, prasme pielāgoties darba tirgumu. Mērķis ir izveidot eh, tādu programmu tiem, kas ir kļuvuši par atzītiem bēgļiem, uh, uh, ir paredzēts viņiem 5000 uh, eh, mītnes, kur viņi var dzīvot. Dāmas un kungi, Eiropa ir nonākusi krustcelēs, saskars ar lieliem izaicinājumiem. Kādus risinājumus mēs piedāvāsim, tas noteiks eh, arī mūsu nākošo pauģu nākotni. Skaidru valodu runāšu. Mēs nenoteiksim, kurā virzienā dosies Eiropu, vai tā dosies cilvēktiesība aizsardzības virzienā, savu vērtību īstenošanas virzienā, solidaritātes vai ksenofobijas un rasisma virzienā. Mēs to nenoteiksim, taču mēs noteiksim Eiropas Savienības kā Savienības nākotnē mums jāaizsargā mūsu kopīgās sociālās vērtības, kopīgie lēmumi, jāaizpild mūsu aizsīt pret starptautiskiem tiesībām. Uh, jāizrāda mūsu solidaritāte. Eiropas Savienības un uh, Eiropas parlamenta un jūsu komitejas loma šajos tematos, kas ir ļoti svarīgi Eiropas nākotnē, ir vēl jau būtiskāks tagad. Tāpēc arī jūsu katra deputāta nozīme ir īpaši svarīga. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies ministram. Tagad uh, mēs uzklausīsim jautājumus. Deputāti var uzdot jautājumus. Mēs varētu uzsākt šo procesu, un, protams, jūs pieminējāt, ka jūs sadarbojaties arī ar citām valstīm, kas atrodas līdzīgā situācijā. Es gribētu uzdot pavisam īsu jautājumu, vai jūs esat dzirdējuši par Dublins priekšlikumiem? kas īsti neatbilst jūsu teiktajam. Grieķijai tuvāka ir Eiropas parlamenta nostāja, piemēram, um, apstrāde ārpus dalībvalsts. Es nezinu, vai jūs esat uh, par to informēts. Mēs uh, vēlējāmies uh, zināt, vai jums kā padomas biedram ir šāda informācija. Uh, Tāpat arī eh, runājot par budžetu, es gribētu saprast, eh, kāda ir pašreizējā situācija, kas eh, tiek darīts attiecībā uz finansējumu. Es zinu, ka būs arī daudz detalizētāki jautājumi. Sāksim tagad ar mm, deputātiem un varbūt nepārsniedziet divas minūtes. Pirmais būs Lopes Agilārs. Thank you, minister. Paldies, ministra kungs. Liels paldies, ka varējāt ierasties. Liels paldies arī par jūsu. Uh, stāstīto, un liels paldies arī par uh, Grieķijas centieniem tikt galā ar šo situāciju, kas nebeidzas. Šis nav laiks uh, runām. Mums ir bijis ļoti daudz dažādu runu. Mēs esam uh, runājuši par migrācijas krīzi arī šeit, Eiropas parlamenta plenārsēdēs. Tagad ir pienācis laiks sākt risināt konkrētus jautājumus. Te ir runa par ministru, kas um, dodas arī uz padomus sanāksmēm, un tur tieši parādās problēmas. Jums ir taisnība, šeit Eiropas parlamentā jums ir sabiedrotie, lai mēģinātu tikt galā ar šo situāciju un nodrošinātu pārmaiņas. Eiropas uh, Savienības uh, reakcija, un šeit es domāju tieši padomi, ir uh, bijusi katastrofāla. Uh, Es gribētu zināt, vai jūs saskatāt iespēju līdz šī mandāta beigām atrast tādu kā aliansi padomē, lai mēs varētu pāraut šo mm, sastingumu padomē attiecībās pašreizējo patvēruma sistēmu. Un proti šeit ir runa par Dublīnu, par um, atbildības sadalīšanu. Uh, Kādas iespējas ir Grieķijai un arī citām mm, valstīm, ņemot vērā to, ka Spānijā tagad ir jauna valdība, virzīt uz priekšu šo aicinājumu? Pašlaik Dublinas regula tiek bloķēta, un tas nozīmē, ka visa patvēruma sistēma tiek bloķēta. Nav neviena soļus priekšu nedz attiecībā uz uzņemšanas nosacījumiem, nedz attiecībā uz procedūrām vai izmitināšanu, tātad eh, nekas netiek darīts nevienā no tiesību aktiem, kas ir vajadzīgi patvērumu sistēmai, un tas viss ir tikai tāpēc, ka Dublinas regula tiek bloķēta. Vai pastāv kāda iespēja, ka eh, pārmaiņas tiks panāktas līdz mandāta beigām? Un tāpat arī es gribētu zināt, ko parlaments varētu palīdzēt, lai izmainītu situāciju padomē. Paldies! Nākamais teiksies Barbara Spinēlī, katram nevairāk par divām minūtēm. Liels paldies! Es arī vēlētos pateikties eh, ministram Vīces par eh, viņu teikto. Paldies arī Grieķijai par eh, centieniem um, kaut ko mainīt ļoti sarežģītos ekonomiskos apstākļos šajā valstī. Man ir eh, jautājums par eh, projektu, ko esam saņēmuši. Te ir runa par projektu um, vienošanās tekstam padomē par Dublinu. Un eh, te ir runa par um, patvērma politikas un robežu jautājumu um, maiņu. Te ir runa par uh, izcelšanās platformām, kur varētu iesaistīt ANO, ANO struktūras. Tātad šeit ir runa par uh, hotspotiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Es gribētu zināt, kāda ir Grieķijas nostāja šajā jautājumā. Es uh, šajā politikā saskatu ļoti lielus apdraudējumus. Būtu ārkārtīgi grūti izveidot procedūras, lai nošķirtu um, ekonomiskos migrantus no patvēru meklētājiem. Es gribētu zināt, uz kādiem likumiem mēs šeit balstītos. Un ja šīm trešajām valstīm ir piemēroti likumi, lai akceptētu šādas platformas, tad uh, mums vajadzētu šeit domāt arī par pārmetināšanu, kas arī ir pieminēta. Tāpat arī mums ir jādomā par valstīm, kas ir uh, ir vai nav drošas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Gribētu zināt, kādas alianses jau pastāv un kāda ir Grieķijas nostāja šajā jautājumā. Kāda veida alianse, jūsuprāt, jums ļautu uzvarēt? Jūs noteikti varat priecāties par Spānijas atbalstu, bet diez vai Itālija jums uh, palīdzēs. Es nedomāju, ka Itālija jūs šajā jautājumā atbalstīs. Paldies, Bārbarā. Tagad uh, Pagantantūras Ruīsas kundze. Paldies. Es atvainojos. Es uh, nesapratu, kā jūs izrunājāt manu vārdu. Pronouncing it, I'm sorry. Um, Va mejorando, pero yo estaba... Jā, jā, šķiet, ka jums jau veicas labāk, bet eh, es eh, biju nedaudz aizdomājusies. Pirmām kārtām, liels paldies eh, ministram, ka viņš varēja pie mums ierasties šodien. Jūsu teiktais ir taisnība. Mums ir jādomā par Eiropas nākotni. Šeit jums piekrītu. Grieķija ir uzņēmusies vienu no lielākajiem slogiem. Patiešām mūsu robežas ir kopējas robežas, un galu galā šie kopējie izaicinājumi mums ir jārisina kopā. Jūs pieminējāt 60 tūkstošus cilvēku Grieķijā, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi papētīt datus attiecībā uz visām valstīm. Realtāte nav īsti skaidra, tāpat arī mm, sabiedrības viedoklis ir mainījies pēc 2015. un 2016. gada. Gribētu zināt, kādas ir mm, pilsonības, ko pārstāv cilvēki, kas atrodas Grieķijā. Gribētu zināt arī, kāds ir nepilngadīgo īpatsvars. Jūs runājāt arī par plāniem uzņemt uh, 3000 nepilngadīgo bez pavadoņiem, taču es gribētu zināt, cik daudzi no viņiem patiešām ir nepilngadīgi. Pieminējāt arī to, ka šiem bērniem varētu būt iespēja apmeklēt skolas, bet cik cilvēku tieši ir skolās? Jūs runājāt arī par to, ka vajadzētu uzsākt trilogus. Šeit mēs jums piekrītam. Mēs vēlamies darīt visu, kas ir iespējams, lai nodrošinātu, ka Grieķija uh, nebūtu tā, kas uzņemas visu slogu. Jūs eh, pieminējāt arī situāciju salās un eh, runājāt par problēmām, ar eh, ko šīs salas saskaras. Kā mēs varētu jums palīdzēt? Varbūt jūs varētu mums sniegt norādes, mēs nesaņemam visu vajadzīgo informāciju. Lūdzu, izmantojiet šodien kā iespēju, lai sniegtu mums informāciju. Kirkus kungs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs kungs, jūs jau saprotat, ka jūsu klātbūtne šodien mums ir ļoti svarīga. Galvenokārt to apsvērumu dēļ, kur teica arī kolēģi, mums trūkst informācijas. Jūs zināt, uh, Mūsu komiteja ir jūsu pusē, taču mums vajadzīgs sīkākas, eh, sīkāka informācija, sīkāk nekā tā, ko mums sniedz komisija. Tad mēs jūs varam konkrētāk atbalstīt un ķerties klāt arī konkrētai rīcībai. Tad mēs varēsim arī mūsu dalībvalstīs cilvēks informēt par to, kas notiek Grieķijā. Merkel un Makrons. Viņi vakar daudz runāja par nelegālo migrantu plūsmu pārtraukšanu. Viņi neko neteica par eh, bēgļiem, par kopīgo Eiropas patvērumu sistēmu. Ko jūs domājat, kas notiek šajā kontekstā un otkārt? Ja tas nenotiks Bulgārijas prezidentūras laikā, kādas ir cerības, ka kas tāds notiks Austrijas prezidentūras laikā, ir runa par eh, kopīgu bēgļu patvērumu sistēmu un Dublinas regulas pārskatīšanu? Paldies! Miltos astā. Miltos uzdevu šo jautājumu, bet eh, šķiet, ka es iepriekš uzdevu kaut ko līdzīgu. Jūs tagad precizējāt manu jautājumu. Nākamā uzdos jautājumu Kienges kundze. Eh, Jā, es arī vēlētos pateikties eh, ministram Vicas par prezentāciju, ko tikko dzirdējām. Pilnībā piekrītu analīzē par pamatvērtībām par eh, kopējiem mērķiem, ko mums vajadzētu sev noteikt. Eiropas kopējas patvēruma sistēmas izveide mums ir svarīga, jo tā ir jāveido tā, lai tā balstītos uz Eiropas vērtībām. Mums ir jāizdara spiediens tā, lai sagatavotie priekšlikumi balstītos uz visaptvarošu pieju. To atbalstīja vairākums šeit parlamentā 2016. gadā, precīzāk novembrī. Uh, Mēs aizstāvējām mūsu nostāju un, to darot, atkārtojām, ka vēlamies redzēt taisnīgu patvērumu sistēmu, taču uz kādiem pamatiem mēs to varētu veidot. Bulgārijas prezidentūra pašlaik ir atbildīga par šo dosie, un uh, balstoties uz pēdējiem preses paziņojumiem, kas ir izskanējuši par šo pakotni, uh, tiek eh, pieminētas reģionālas platformas, kas ļautu nošķirt eh, ekonomiskos migrantus no tiem, kas meklē starptautisko aizsardzību. Tas ļautu novērst to, ka viņi brīvi pārvietojas Eiropas Savienībā. Jūs darbojaties padomē, jūsu uzdevums ir runāt ar citām dalībvalstīm, paust savu viedokli un arī Eiropas parlamenta viedokli. Uh, Eh, par Dublinu tika nobalsots ar lielu vairākumu 2016. gada oktobrī. Un eh, pēc tam tiek arī pieminēta šī visaptverošā pieeja. Šeit nav runa tikai par kādu no elementiem. Jūs pieminējāt arī humanitāros koridorus un to, kā cīnīties ar migrācijas cēloņiem. Manuprāt, trūks priekšlikuma, trūks arī politiskās gribas, un tieši to mēs no jums vēlamies redzēt. Mēs vēlamies, lai nākamā Eiropas Savienības prezidentūra šo signālu uztvērtu. Jā, mums ir vajadzīga progresīvāka nostāja. Mēs arvien vairāk uztraucamies par informāciju, ko neoficiāli saņemam no padomes. Nākamā Vinbergas kundze. Paldies, eh, priekšādātāji. Paldies arī ministram. Jūs eh, teicāt, ka esam novērojuši um, migrantu skaita samazināšanos Grieķijā, tomēr katru gadu ir novērojama uh, šī skaita paaugstināšanās. Šeit ir runa par Turciju un Grieķijas salām. Kāds īsti tam ir cēlonis? Es būtu domājusi, ka Turcijas paziņojums ļautu mums šo situāciju risināt, un um, bija arī vienošanās par to, ka par katru um, iebraukšo cilvēku ir viens jānosūta atpakaļ. Cik īsti cilvēkus jūs esat nosūtījuši atpakaļ uz Turciju? Mēs redzam, ka arvien vairāk valstu saka nē tam, eh, ka ir jāakceptē NVO um, kuģi. Itālija pateica nē, Malta pateica nē, un be, beigās uh, Spānijai bija jāpieņem akvārijus kuģis. Bet Spānijai, diemžēl, nav vajadzīgās kapacitātes, lai tā uzņemtu visus šos uh, migrantus. Ministra kungs, vai jūs šeit uh, saskatāt apdraudējumu tajā, ka arvien vairāk migrantu dosies uz Grieķijas salām? Vai jūs uzskatāt, ka šāda iespēja pastāv? Jūs redzat, ka arvien vairāk valstu Eiropas Savienībā pasaka nē kopējai saistošai patvēruma sistēmai. Šīs debates vēlkas jau gadiem, es īsti nezinu, vai tā būs kāds rezultāts. Cik ilgi Grieķija un iedzī, tās iedzīvotāji spējas tikt galā ar visiem šiem migrantiem, kas uzturas Grieķijas teritorijā. Man ir radies iespējas, ka notiek cīniņi starp uh, migrantu grupām un vietējiem iedzīvotājiem Lesbas salā. Un tāpat arī tiek uh, minēts uh, problēmas ar kurdu bēgļiem Atēnās, vai tiešām tas viss uh, novedīs pie sacēlšanās. Ja esmu pareizi sapratusi, tad Austrijai ir pavisam atšķirīga priekšlikuma attiecībā uz to, kā risināt nelegālo migrāciju. Es eh, domāju, ka jums vajadzētu ieklausīties eh, nākamajā prezidējošā valstī. Krisa Konas kungs. Ministrs kungs, arī es no savas puses sveicu jūs Eiropas parlamentā. Es vēlos uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par to, kas dzirdams pēdējās dienās no Vācijas gan jau jūs zināt, tiek apdraudēta valdības stabilitāte, tāpēc, ka ir nodoms, tā vismaz tā tiek saukts, no mm, Vācijas ārlietu ministrijas puses īstenot atpakaļ nosūtīšanu, bēgļu atpakaļ nosūtīšanu uz uh, priekšpusteņu valstīm, lai samazinātu to slogu, kas pastāv saskaņā ar Vācijas iekšliet ministru viedokli pašā Vācijā. Vēlos jums pajautāt, ministru kungs, ja šādi nodomi varētu tikt īstenoti, īpaši attiecībā uz Grieķiju, tātad, ja bēgļi tiks nosūtīti atpakaļ no Vācijas uz Grieķiju, kādas būs sekas Grieķijai vai varbūt tas izraisītu humāno krīzi, un tad tālāk sekas būtu tādas, kurām nevarēja stāties pretī uh, Grieķija ar saviem ierobežotiem līdzekļiem. Paldies! Paldies! Tagad uh, Elīša Lēna. Paldies, priekšsādātāji! Ministra kungs, es eh, vēlētos jums pateikties par to, ka esat pie mums ieradies. Mēs vēlētos paust eh, savu atbalstu Grieķijai. Mēs eh, augstu vērtējam jūsu um, pausto atbalstu parlamenta nostāja attiecībā uz kopēju patvērumu sistēmu. Mums ir vajadzīga šāda Eiropas sistēma, kas ļautu mums sadalīt atbildību. Mums vajadzētu pārvarēt šo pirmās. Um, valsts principu, kas nav taisnīgs. Cilvēkiem vajadzētu būt uh, šī procesa centrā. Mums ir jānodrošina, lai šie cilvēki tiktu uzņemti cilvēku cieņai atbilstošos apstākļos. Um, padomas lielākā daļa ir pieņēmusi lēmumi, ka tā nepieņems nekādu lēmumu, un tas nav akceptējami. Mums ir vajadzīga iekšēja solidaritāte. Šķiet, ka divas trešdaļas parlamenta ir sagatavojuši priekšlikumus, kas eh, tagad tiek vienkārši noraidīti. Mums ir jāuzņemas atbildība par eh, Dublinas reformēšanu. Valdības nedrīkst mm, izlikties, ka tās mēģina glābt Eiropas projektu, jo tieši viņu bezdarbība neļauj mums tikt galā ar šiem kopējiem izaicinājumiem. Tas eh, pavēra durvis nacionālistiskiem un fašistiskiem spēkiem vairākās dalībvalstīs. Mums ir mm, jāizveido solidaritātes princips, jo tieši uz to balstās Eiropas Savienība. Es eh, domāju, ja mēs šos centrus vienkārši pārcelsim pāri jūrai, tas eh, būs pilnīgi nereāli. Ja jūs runājat par mūsu robeža apsardzes mm, nodošanu citiem, tad tas nekad nefunkcionēs. Tas nozīmēs tikai to, ka tiks izveidoti jauni, vēl bīstamāki ceļi uz Itāliju un uz Grieķiju. Mums ir vajadzīga Eiropas solidaritāte un, un taisnīgi legāli ceļi uz Eiropas Savienību. 28 dalībvalstīm padomē par to ir jādiskutē un jānonāk pie rezultātiem. Uh, Tās nedrīkst palaist garām šo vēsturisko iespēju, jo šeit uz kārts ir likta Eiropas nākotne. Paldies! Nākamais Ježeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas domnīca, kas domā par Eiropas stabilitātes iniciatīvu, kas atrodas Berlīnē, bija tie, kas izveidoja šo ideju vai arī vienošanos starp Turciju un Eiropas Savienību. Tas tika darīts, lai pārvaldītu migrācijas ceļus, kas veda arī uz Grieķiju. Tagad eh, šie eksperti ir nākuši klajā ar kādu citu ideju par to, kā cīnīties pret bēgļu plūsmām no Lībijas. Un uh, galvenais ir saīsināt migrācijas procedūras. Nīderlandē tie ir apmēram divi mēneši, kas ir vajadzīgi visam šim procesam. Ties ietver arī visas apelācijas un garantijas. Ja šāda procedūra tiktu piemērota dienvidu valstīs kopā ar atpakaļ nosūtīšanas līgumiem, tad Protams, mums vajadzētu nošķirt eh, reālos patvēru meklētājus no pārējiem, bet eh, es gribētu zināt, ko jūs eh, domājat par šo ideju. Un kas būtu vajadzīgs, lai to varētu izpildīt, kāda veida palīdzība vai pasākumi arī no Eiropas Savienības puses būtu vajadzīgi? Paldies! Paldies tagad Martīnā Andersone! Paldies, paldies ministram par eh, sniegto informāciju. Es eh, domāju, ka liela daļa no mums šeit piekrīt, ka neviens nekļūst par migrāntu, tāpēc, ka viņš vēlas par tādu kļūt. Es eh, pateicos Grieķijai par pūliņiem, um, ko tā ir ieguldījusi. Ņemot vērā, ka šodien ir pasaules bēgļu diena, es domāju, ka Mm, ir jāapsveic eh, kora per sanāksme, kas notiek, bet ja ir runa par saņemto informāciju par hotspotiem un par robeža apsādzes nodošanu citiem, tad tas ir šokējoši. Šeit parlamentā mēs eh, bieži izmantojam vārdu solidaritāte, taču īstenībā šeit mēs eh, esam solidāri tikai mm, bēgļu atgrūšanā. Uh, un šķiet, ka visi padomē to akceptē. Mēs redzam, ka arvien vairāk tiek izmantota šāda valoda, un jūs runājāt arī par uh, vērtību cīņu, par to šķiet visi sāk aizmirst. Mums kaut galā ir šie starptautiskie tiesību akti, Ženēvas konvencija un Ņujorkas uh, protokols, bet tas viss tiek ignorēts. Es uh, vēlētos jums uzdot jautājumu par un cilvēktirdzniecību un kontrabandistiem, kas darbojas Grieķijā un arī citur Eiropā. Eh, kā mēs pret to cīnāmies un kāds eh, progress ir panākts? Tāpat arī gribēju pieminēt integrācijas procesu. Mums ir eh, jāatcerās, ka vairāk kā 600, tūkstu, 6600 migrantu ir ieradušies Grieķijā kopš aprīļa. Viņi bēg no uh, nabadzības, ko īsnībā lielākoties ir izraisījusi tieši rietuma pasaule. Un, protams, ir jādomā arī par um, juridiskajiem, praktiskajiem šķēršļiem, ar ko jūs saskaraties. Vēlreiz liels paldies par uh, jūsu paveikto, un es, protams, saprotu, ka jūs uh, gribat uh, darīt vairāk, un jums ir vajadzīgs atbalsts, lai jūs to varētu darīt. Lūzenberga kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, paldies, ka apmeklējat mūsu komisiju, lai mūsu komiteju, lai mūsu informētu. Kolēģis teica par jaunu faktu, ka Merkels kundzi eh, iz, Vācija izjūt spiedumu no ārlietu ministra Zēhofer kunga, lai paredzētu Dublinas uh, regulā bēgļu nosūtīšu atpakaļ uz uh, priekšposteņu valstīm. Līdztekus tam mēs zinām, ka Vācija ir iesaldējusi ģimene atkal, atkal apvienošanas procedūru. Līdz ar to ģimenes locekļi tiek sadalīti pa dažādām dalībvalstīm, ņemot vērā, pa kuru, kurā valsts, kura valsts bija pirmā, kura viņi nonāca kā Grieķija raugās uz šo problēma. Jāņem vērā, ka Dublinā līdz šim ir paredzēta, tātad Dublinas regulā ir paredzēta ģimeņu atkal apvienošana. Paldies! Paldies tālāk, Birgit Zipeli! Paldies priekšsēdētāji! Es neatkārtošu vēlreiz, ka lielākā daļa no migrantiem un patvērumu meklētājiem eh, šobrīd atrodas ārpus Eiropas Savienības, bet vienmēr uzstāšu, lai Eiropas Savienība arī varētu būt vieta, kas sniedz aizsardzība un integrē cilvēks, kas bēg no politiskās vajāšanas un spīdzināšanas. Un tas ir kaunpilni, ko mēs pieredzam šobrīd arī no Vācijas, jo sūtīt atpakaļ visus bēgļus, uh, nemaz nerunājot par pārvietošanu, tikai palielina spiedienu uz valstīm ar ārējām robežām. Vai ir Eiropas līmeņa risinājums? Jūs skaidri norādījāt, ka tāds pastāv. Tas ir šeit arī zināms parlamentā. Jūs pieminējat vairākas eh, būtiskākās lietas saistībā ar pārvietošanu, jur, legālajiem veidiem, eh, pārmitināšanu un zilās kartītes procedūru Un e, jāstrādā arī ar izcelsmes valstīm, lai um, mazāk cilvēku sekotu um, nepatiesai informācijai, ko sniedz uh, e, cilvēku kontrabandisti, cilvēku tirzniecības tīkli. Jūsu video ko jūs parādījāt ievadā, parāda, ka ir arī daudz izaicinājumu pašai Grieķijai šobrīd, bet situācija attīstās un jūs strādājat pie šī jautājuma sarežģītos apstākļos. Tā kā attiecībā uz situācijas salās varbūt var uzdot precīzi jautājumu. Jūs minējat 16 tūkstoši cilvēks salās un norādījāt, ka taisties samazināt šo skaitu ko tas īsti nozīmē? Vai jūs sūtīsiet vairāk cilvēku atpakaļ uz Turciju, vai arī uzlabojas pārvietošana, vai arī tiks pārvietot vairāk cilvēku no salām uz kontinentu, un kādu palīdzību jūs saņemat no komisijas, Eiropas aģentūrām vai citām dalībvalstīm? Vai jūs varētu kaut ko precīzāk atbildēt par šiem jautājumiem? Paldies! Paldies, Birgit. Es cerams, nevienu neaizpalaidz garām. Es teikšu tagad, jo neviens neklausīsies pēc jūsu izteikšanās. Šeit klāt ir daudz cilvēku, kas strādā pie daudziem šiem dosjē, padomē, pie Dublinas eh, faila. Uh, Un, protams, tāpēc arī mēs vēlamies, lai jūs padomē virzītu uz priekšu jautājumu, ko cilvēki tik bija regulāri atkārto šeit. Ministra kungs, lūdzu, jums ir pietiekams laiks šobrīd atbildes sniegšanai uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies par jautājumiem, kas apliecina dažādos viedokļus, bet katrā ziņā apliecina interesi. Jūs interesē tas, kā attīstīsies šis temats saistībā ar bēgļiem un patvērumu. Pirms atbildes jautājumu vēlos uzsvērt dažus faktus, ko mēs ņemam vērā. Mums ir zināms, ka bēgļi pat laban atrodas Jordānijā Jūs zināt, cik viņi tur ir? 6 miljoni. 6 miljoni. Cik bēgļu ir Turcijā? 3 miljoni. Tā mēs saprotam, ka ir valstis, kas pārvalda. To vēlos teikt, kas saskars ar daudz lielākām problēmām. Un pirms atbildu uz jautājumiem Vēlos sacīt, ka jūs man ierosinājāt ļoti labu ideju, kur mums arī Grieķijas eh, Eiropas parlamenta deputāti pateica, ka mums ir jāuzņemas mūsu atbildība, mums, Grieķijas valdībai, jāveido ikmēneša ziņojums Eiropas parlamenta deputātiem no Lība komitejas. Tas eh, to gatavotu vai nu ministrija, mūsu ministrija vai arī Grieķijas uh, pārstāvniecība Eiropas Savienība, lai jūs saņemtu informāciju no mums, jo bieži vien mēs saskaramies ar tādu situāciju, ka mūsu rīcībā informācija ir tikai no plašsaziņas līdzekļiem. Es nevēlos tos kritizēt, taču viena lieta ir informācija no pirmā vota un cita lieta no turienes. Kaut mēs varētu veidot arī citas sadarbības, lai jūs iegūtu informāciju arī no cilvēkiem, kas strādā konkrētajā jomā. Ko es ar to domāju? Es esmu ministrs, man ir kaut kādi uh, līdzstrādnieki, kas uh, ar šiem jautājumiem nodarbojas, bet ir cilvēki, kas ikdienas strādā ar. Uh, bēgļiem, kas veic viņu reģistrāciju, kas tūko viņu sacīto. Uh, Un es uh, eh, vēlētos, lai šādi jūs iegultu informāciju, nevis no kaut kādiem birojiem, jo reālā cīņa notiek uz vietas. Un tagad pastāstīšu uh, par Grieķiju. Es jums nosūtīšu arī rakstveidā visu informāciju atbildot jautājumu, bet arī pastāstīšu par uh, procesiem saistībā ar uh, Dublinu 4 un pieminēšu arī citas idejas, kas ir šur tur dzirdamas. Grieķija ir absorbējusi proporcionāli raugoties 34% salīdzinot ar 2017. Eh, gadā eh, līdzekļu no Eiropas komisijas. Programma ir līdz 2020. gadam, bet jau 2017. gadā mēs esam 34% izmantojuši. Mums nav jaunākas informācijas. Divas lietas vēlot sacīt. Vidējais rādītājs Eiropas Savienībā finansējuma izmantošanas līdzekļu 10%, un otrkārt vēlos sacīt, ka mēs varam panākt labāku progresu. Mēs uzskatām, ka pašreizējās procedūras ir gana lēnas, un mums trūks līdzekļu tai ziņā, ka lī, ka nauda pa, ir, taču mēs to vēl neesam izmantojuši bēgļu jautājumu risināšanai. Tas parāds izmaiņas. 2015. gadā mums vispār nebija um, migrācijas un patvēruma uh, ministrijas. Tātad mums nebija arī uh, procedūru manā skatījumā pat nelabvēlīga kritika ir uh, uztveram pozitīvi. Es to uzklausu, lai mēs varētu vēl labāk, vēl izteiktāk darīt savu uzdevumu. Mēs vēlamies uzlabot situāciju. Tātad kāda tā ir tagad? Ko mēs esam paveikuši? Mums bija budžets pieņems 2000. 8, 18. gadā. Mēs marta beigā, beigās uzskatījām, ka 2017. gada aplēses šim gadam nebija paredzējuši, kas notiks par zem bija izvērtējuši situāciju. Mēs nosūtījām komisijai pārskatīt pro programmu. Tātad es jums sniedzu tikai vienu aspektu, ņemot vērā toreizējo izvērtējumu jūlija beigās mums vajadzēja jau pabeigt vēl 11 bēgļu uzņemšanas centrus. Mēs esam vēl trīs atvēruši un vēl četrus esam paredzējuši atvērt. Tātad mēs jums sniedzam šo uh, piemēru, lai jūs saprastu atšķirību. Pārskatītajā budžetā Ehm, pārskatīties budžets ehm, šī mēneša beigās tiks pieņemts. Līdz ar to mēs uzskatām, ka septembra beigās tas tiks pieņemts par ehm, ka septembra beigās tiks pieņemts 2019. gada budžets, bet kas laikā starp 18 un 19 gadu notiks, nebūs ārkārtas palīdzības. Tātad ārkārtas palīdzības joma beidzas, būs regulāra palīdzība, jeb atbalsts. Tā tad tiek stiprināts arī ministrijas budžets. Tās ir tās divas, divas pamatlietas. Regulārajā atbalstā Digi Home kontekstā ir sarežģītākas procedūras salīdzinām ar Digi Home riekšlietu ģenerāla direktorātu. Tā tad mums jau tagad ir tam jāgatavojas, lai līdz gada beigām mēs būtu atrisinājuši šīs problēmas. Tātad tas mums jāpatur prātā. Tad mums ir jāpārvar eh, administratīvie šķēršļi, visādas procedūras, un mums ir jārīkojas ar tā domu, ka tas, ko mēs darām, ir labumu guvēju interesēs. Tātad mēs vēlamies, lai procedūras būtu viņu interesēs. Nevis procedūras procedūra vārdā. Te vienmēr jādomā caur, par caurskatāmību, kontroli. Grieķijas aizsardzības ministra vietnieks uh, sniedza savu ieguldījumu arī sadarboties ar mums. Eh, apmēram 100 miljonu eiro tika piešķirti eh, papildus finansējums. Tika pārbaudīta eh, šī summa, vai tā atbilstoši tika izmantota, un gandrīz simtprocentīgi tā tika izmantot pareiziem mērķiem. Otrakārt. Diemžēl manā rīcībā nav tik daudz laika. Man lūdzu, lai es runātu lēnāk, taču manā rīcībā nav daudz laika. Tātad otrais temats attiecībā uz Grieķiju. Es patiesībā to nedzirdēju. Man šķiet, jūs runājat Nu, labā tempā. Nē, es runāju ļoti ātri, man parasti tā saka, saka ministra kungs. Nē, manā skatījumā jūs temps ir pilnīgi pieņemams, saka komitejas priekšsēdētājs. Viņš turpina. Um, bēgļi galvenokārt ir no Sīrijas, apmēram 40%. 12 līdz 13% ir no Afganistānas un no Irākas. Šīs ir eh, divas citas lielākās nācijas, un tālāk ir arī bēgļi no Pakistānas, cilvēki no Pakistānas. Bet jaunajā budžetā esam paredzējuši eh, ļoti daudz eh, līdzekļu mutiskai tulkošanai. Šī gada sākumā mums bija liela problēma, to mēs tagad esam atrisinājuši. Bet tagad man jāsaka, mums ir vajadzīgi tūki, kas tūko no tri, uz 38 valodām, lai jūs saprastu, kāda ir situācija. Morijā, Lesbas salā, mums ir vajadzīgi tulki 38 valodām. Jūs tagad saprotat, kādas ir problēmas uz vietas. Um, nepilngadīgi bēgļi bez pavadoņiem ir apmēram 27% no visiem migrantiem. Te es vēlos vēl ko uzsvērt. Liela daļa no šiem cilvēkiem patiesībā ir ar savām ģimenēm. Mazāka daļa no viņiem ir bez pavadoņa. No šiem Uh, migrantiem, nepilngadīgiem bez pavadoņa, kas apmēram 5% no izskaita, apmēram 60 līdz 7% ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Pamatoties uz jauno likumu, rūpes par mazgadīgiem ir uh, nodarbinātības un sociālās uh, kohēzijas dienas pārziņā. Un tā mēs ceram, ka līdz gada beigām būsim uzņēmuši 300 tūkstošus šādu nepilngadīgu bērnu saskaņā ar Eiropas standartu. Mums ir svarīgi, lai neviens bērns, neviens nepilngadīgs cilvēks nebūtu saucamā safe zona tā ir tā zona nometnēs, kur atsevišķi tiek turēti, atsevišķi dzīvo nepilngadīgi cilvēki. Bet tur nav atbilstošas infrastruktūras. Uh, uh, ir liels skandāls uh, ministrijā bijis. Katreiz ir jārīkojas ļoti ātri, jo tas notiek drošības apsvērumu dēļ. Es negribu pieļaut, ka nepilngadīgs bērns atkal tiek turēts eh, kaut kur gandrīz vai cietuma kamerā. Es ceru, ka šāda situācija vairs neatkārtosies. Cik no šiem bērniem apmeklē skolu? Nu, manā rīcībā tagad nav visas informācijas, es jums to rakstveidā nosūtīšu, tagad var, taču var teikt, ka Eleonas nometnē, kas ir viena no lielākajām nometnēm Grieķijā, nemaldos, otra lielākā nometne Grieķijā. Nesen notika lieli svētki skolām, kas ir pie šīs nometnes astoņas skolas, kurās mācās arī bēgļu un migrantu bērni un arī grieķi. un e, tika rīkoti svētki visiem bērniem kopā. Un tie aizkustināja visus, kas bija klāt. Ir problēmas ar bērnu dalīšanu pa skolām, tad dažos gadījumos bērni ir jāved uz citām skolām, jo vienkārši nepietiek vietas konkrētajā klasē, skolā, kas vistuvāk nometnē. Nu, ar to vēl ir problēma ar bērnu pārvadāšanu. Pēdējā gada laikā mēs esam eh, saņēmuši cie 350 cilvēku tir, tirgotājus - grieķus, ukrāņus, turkus un arī citu nāciju pārstāvis. Cilvēku tirgoņa apkarošana ir, domājams, vismagākā cīņa. Es domāju, jums visiem zināms, ka no ekonomiskā viedokļa pēc uh, narkotika tirzniecības un ieroču tirzniecības lielākie ienākumi nāk tieši no cilvēku tirzniecības. Tā tad tā ir plaša noziedzīga darbība un te mums arī jāuzlabo mūsu sadarbība, lai apkarotu šo parādību. Mums ir jāapkaro nelegālā, jeb cilvēku tirzniecība. uz Turciju atpakaļ nosūtīti 1643 cilvēki, pamatoties uz mūsu vienošanos. Un ir arī bijušas brīvprātīgas atgriešanās. Šie cilvēki saņem uh, naudu un tad viņi brīvprātīgi atgriežas. Pēdējo divu gadu laikā, ja nemaldos, 20 tūkstoši. Tiek izmantotas abas metodes, taču tā kā šeit izskanēja jautājums, vēlos atbildēt šādi. Patvērums sniegšanas procedūram jābūt ātrām, taču tās nevar būt paviršas. ir īpaša sistēma arī saistībā ar cilvēktiesībām. Šīs sistēmas prasības ir jāizpildi. Ko tad mēs darām? Mēs palielinām personālu skaitu, eh, cilvēki, kas reģistrē cilvēku salās, teica, ka pat labāk ir 400. Ir arī komit, komisijas, eh, agrāk bija 20, tagad esam līdz 40, palienājuši to skaitu pēkļu mm, patvērumu eh, pieprasījumu izskatīšanai. Tagad Grieķija ir 28 tūkstoši bēgļu, migrantu vēl no pirmās krīzes laikiem 2000, kopš 2015. gada. Daudz no viņiem ir eh, legāli, taču laika pa laikam viņiem vajag jauns dokuments, viņi ir eh, zaudējuši vai arī jums jāatjauno savu status. Tātad mēs arī pātrinām lēmumu pieņemšanas uh, procedūru Mūsu mērķis ir, es runāju par mērķi, lai procedūra salās tiktu pabeigta 90 dienu laikā. Pat labam mēs zinām, ka ir procedūra, Nīderlandes procedūra. Es esmu arī ticies, bija ļoti patīkama mana tikšanās ar Nīderlandes ministru, un viņš man izklāstīja, kāda ir procedūra Nīderlandē. Mums procedūra ir atšķirīga. Mums ir vēl viens līmenis Grieķijā šīs procedūras ietveros. Mēs vēlamies uh, izpildīt visas prasības, taču te ir arī runa par daudzumu. Eiropas parlaments nāca klājā priekšlikumu, kā ir jāsadala bēgļi pamatoties uz Dublinas regulu, tad Grieķija ir jāizskata apmēram 15 uh, tūkstoši patvērumu pieprasījumu gadā. Pat laban Grieķija gadā izskata 50 tūkstoši patvērumu pieprasījumu. Katreiz, kad mēs par to runājam, mums ir konkrēti jāmin arī skaidri. Katrā ziņā mēs skatāmies, kāda prakse pastāv katrā dalībvalstī, lai mēs varētu būt efektīvāki un arī rīkoto saskaņā ar starptautiskām prasībām. Un tagad pievēršos Dublinas <clears throat> regulas pārskatīšanai Dublina 4. Pirms pievēršos tam, atbildēšu uz Hrisogonus kunga jautājumu. Kā jau jūs saprotat, es te nerunāju par Grieķiju. Valstis, kas izjūt spiedienu no migrācijas, tad, kad pastāv, kad ir slēgtas robežas, uzņem atpakaļ savus beigus. Es te nerunāju par Grieķiju, tur varētu būt par Kīpru, Spāniju, Itāliju. Tad problēma būs vēl lielāka. Pat laban nav daudz šādu cilvēku. Ja tagad, piemēram, ir 500 500 šādas eh, prasības no Vācijas eh, nosūtīt atpakaļ uz Grieķiju. No Albānijas es teicu, ir trīs šādas prasības. Tad šie 500 vēl nāks klāt. Un tad, ja jums, jūs būsiet veidējuši uh, eh, 60 tūkstošiem migrantu uzņemšanas centrus, tad nāks vēl klāt citi. Dublin 4 kontekstā mēs par to varam runāt, taču tas ir jāsasaista ar to, ko teica Vazenbergs kundze, proti ar eh, ģimeņu atpakaļ pievienošanu. Oficiāli atpakaļ apvienošana. Oficiāli šis jautājums nav iesaldēts. Ko es ar to gribu teikt? Oficiāli. Bet praktiski 2018. gadā nav notikusi neviena ģimeņu at atkal apvienošana, kas bija laba praksa iepriekšējo gadu laikā. Un es vēlos teikt, nu vismaz tā es redzu mm, šo lietu. Vācija ir eh, sniegus lielu ieguldījumu migrācijas un bēgļu krīzes eh, risināšanai. Un Vācija ir jāatbalsta. Jo patiesībā Eh, visa struktūra balstās uz to, ko līdz šim ir darījusi arī Vācija. Un nav runa par to, ka mēs varētu gatavoties, ka atkārtosies 2015. gads. Tas neatkārtosies. Nav tāda skaita. Es to vienkārši saku no tīra praktiskā viedokļa. Un tagad runājot par Dublinu. Nu, es tā nevaru apgalvot, ka 28. jūnijā nekāds progress netiks panākts. Varbūt tas notiks vēlāk nekā vajadzētu, taču izskatās, ka e, visi ir mobilizējušies pēdējo dienu laikā. no abām pusēm, gan no tām, kas uzskata, ka te nekas nav darāms, gan no tās puses, kas uzskata, ka ir darāms. Bet jāpanāk viena atbildi. Un tā pareizā atbildi ir tāda, ko sniedz Eiropas parlaments, kā var izsnākt Dublīnas problēmu. Eiropas parlamenta priekšlikums, uz kuru vairāk kārta atsaucos, ir ļoti labs. Ja jūs man to prasīt, es par to balsot. Es gan neesmu Eiropas parlamenta deputāts, es balsot ar abām rokām par. Taču līdztekus tam, ja kādam ir pretējs priekšlikums, viņam tas ir jāpauž. Pieņemsim tāds kompromiss priekšlikums, ko jau ir piedāvājis Bulgārijas prezidentūra. Mēs sakām, ka ir jābūt obligātam sadalījumam, eh, bēgļu sadalījumam, nevis brīvprātīgam. Nevar pieļaut, ka ir daudz, tik daudz balsojumu un procedūru. Mēs nesakām, ka pamats būs astoņi gadi. Tikpat labi tas var būt divi vai pieci. Nu, bet par to mēs vēl varam spriest, un mēs to apspriešam. Ir arī tādi, kas uzskata, ka par to visu nerunājam. Tas ir ārpus mūsu dialoga tematiem. Nu, manā skatījumā tā nav atbilde. Tā nav atbilde. Tā nevar būt, ka savienība, kas sākās no tā, kā atteicās no robežām, tagad nodarbojas ar iekšējām robežām un ārējām robežām. Vai arī es to tā maigāk varētu teikt? Es dažkārt domāju, tie cilvēki, bēgļi, mm, dodas uz Eiropu vai mēs rietuma pasauli tos nosūtām uz Eiropu. Padomājiet par to. Ja mēs sniedzam savu ieguldījumu karos, kas notiek viņu reģionos, kurš tad kuru nosūta? Es jums to tā uh, maigi saku, to izvēršot par tādu kā um, dinamiku. Varbūt tā vietā, lai apspriestu, kā ar viņiem tik galā, mums būtu jā, jāapspriež, kā palīdzēt Nigērijai, lai šie cilvēki paliktu savās valstīs, lai viņi nevēlētos doties prom. Kā mēs varētu panākt eh, mieru Īrijā vai, eh, Sīrijā vai Afganistānā? Kā mēs varētu sniegt savu ieguldījumu? lai panāktu vienošanos par mieru. Nu, neuzskatiet mani par kaut kādu eh, reformātoru vai tur eh, revolucionāru. Es esmu visnotaļ vērs uh, eh, uz kompromisu. Mēs varam atteikties no robežām, kad runājam par naudu. Mēs ļoti labi panācām vienotu Eiropas uh, valūtu, Eiropas centrālo banku, bet tagad, kad ir runa par vienoto patvērumu sistēmu, tad katrs runā par savu sistēmu, katrs tagad aizstāv savu valsti vienu. Tam es nevaru piekrist, es atvainojos. Un tas ir viens temats. Otrs temats. Vai es uzskatu, ka ir novērojami centieni un varam panākt kādu kompromisu 28. jūnija samitā, lai sāktos trialogi ar Eiropas parlamentu. Ja vēlties mans prognozes, prognoz, ja uh, mēs to nepanāksim, tad mēs runāsim par patvērumu nevis pēc pusgada, bet pēc daudziem gadiem. Otrs temats - solidaritāte. Ir parādīsies jauna ideja. To es neredzēju oficiāli, es kaut kur redzēju to uz, eh, nu, kādā dokumentā rakstītu. Šī ideja vēl ne, nav analizēta. Te es runāju. Es runāju par šo, par eh, šo ideju, ka uzņemšanas centri būtu trešās valstīs, hotspot trešās valstī. Es vēlos atgādināt, ka šādi centieni jau agrāk ir notikuši. Es nerunāšu te par otro pasaules karu, tik sen vēsturi, bet gadsimta, pagājušā gadsimta 90. gados Eiropas Savienības valstis un Magreb valstis. Pie, pie kā tas viss noveda? Pie saspīlējuma un uh, šo cilvēku nogalināšanas. Un bija saspīlējums arī pašās tajās valstīs. Es esmu pret šo ideju. Es personīgi esmu pret to. Un šis centiens manā skatījumā ir vienkārši mēģinājums mainīt darba kārtību. Tā vietā, lai mēs runātu par beigu sadalījumu, mēs runāsim par robežu uh, Uh, nostiprināšanu un uh, veicināt baiļu gaisotni. Ja šāda ideja nāk no demokrātiskas gaisotnes, tad ko es varu teikt? Kā es to varētu raksturot? Ja man kāds saka, ka drošība ir svarīgāka par demokrātiju, nu, tad man jāsaka, tam es nevaru piekrist. Uh, nu, tad nonākam pie tāda dialoga, kas, nu, es nesaku, tiek pārtraukts, bet, nu, tas nonāk strupceļā. Es zinu, kāds ir Knauskunga idejas. Es runāju par pātrinātajām procedūrām. Man jāsaka, nu, es zinu, kā attīstās uh, uh, think tank, jeb domu pārdomu grupu uh, gaita nav kāds pārdomu grupa, kura ir tāda ekskluzīva, vienīgais eksperts šajā lietā. Jā, uh, procedūru, patvērumu procedūru pātrināšana ir būtisks temats, taču šis pātrinājums nevar notikt uz paviršības rēķina, jo ir idejas, kurām es nevaru piekrist. Nekādā gadījumā nevar piekrist dažām labām idejām. Es, piemēram, nevaru teikt, ka afgāņiem nav tiesības uz uh, patvērumu pieprasījumu izskatīšanu. Es nevaru teikt, ka somālieši vai nigērieši nepārprotami nav bēgļi un tad viņu pieprasījums nav izskatīšanas vērts. Uh, ir te aspekti, kuriem es piekrītu. Es saprotu, ka manā rīcībā vairs nav daudz laika. Nu, uzsit jautājumus neatbildēšu. Es jums pastāstīšu, kāds ir mūsu domu gājiens ministrijā. Pat labāk 16 tūkstoši cilvēki ir Grieķijas salās. Bēgļi. Mēs uzskatām, ka jūlija, augusta, septembra laikā salās nonāks vēl vismaz 6000 cilvēku. Tātad mēs nemētā mm, nereiķināmies ar 16 tūkstošiem, bet nu jau ar 22 tūkstošiem. Un mēs vēlamies, lai beigās septembrī būtu 10 tūkstoši nevairāk. Tātad jūlija laikā neaizsargātie uh, nonāk centrālajā Grieķijā, mums būtu jāizveido šādas vietas, uh, uzņemšanas vietas centrālajā Grieķijā divs, diviem tūkstošiem. Nu, te arī rodas jautājums par uh, brīvprātīgu atgriešanos. Taču tas no vienas puses ir politiski svarīgs jautājums, bet no otras puses te ir runa arī par procedūru pātrināšanu. Mēs strādāsim abās pusēs, un es domāju, mums visiem ir labā griba, lai to panākt. Neaizmirsīsim, ka patvērumu migrācijas problēmu ietekmē vairāki faktori, piemēram, 2017. un 2018. gadā palinēs uh, bēgļu skaits, un to izraisīja divi notikumi. Pirmkārt, karš, un otrkārt, uh, cilvēku došanās no Irānas un Afganistānas uz Turciju tātad no vienas puses kurdi. Kurdi devās prom tie, kas karā bija zaudētāji, un šis fakts mūs, protams, ietekmē. Tā tas ir viens aspekts, un otrs ir cilvēku kontrabandistu apkarošana. Un treškārt, kā mēs risinām problēmas ar Turciju. Tas ir būs pēdējais, ko es teiktu. Bēgļu problēmas risināšana no Eiropas puses nevar būt veiksmīga, ja nenotiek pastāvīga komunikācija ar Turciju. Un nav runa par to, ka mēs varētu mēnesi runāt pēc tam, kad ir notikusi tikšanās varnā, kurš maksās uh, no tiem trijiem mm, miljoniem. Un beigās, kurš tad par to visu maksā? Grieķija, vai ne? jo tiek izmantoti cilvēki, lai izdarītu spiedienu uz Eiropu. Vai tā vispār var pieļaut? Tiek runāts par to, ka, piemēram, varētu karaspēku izvietot uz robežām. Ja kāds ar šādu metodi taisās risināt bēgļu problēmu, tad no vienas puses tas ne, neko neatrisinās, no otras puses viņi nosodīs vēsture. Paldies! Thank you. <clears throat> Thank you, minister. That's very well. Paldies, ministra kungs. Pelnīti aplausi. Man jāatgādina jums, ka ministrs ieradās vakar un atbildēja uz daudziem detalizētiem jautājumiem par patvēruma pakalpojumiem, arī viņa komanda atbildēja jau vakar. Tā kā šī sadarbība starp mūsu komiteju un ministru ir ļoti spēcīgā. Vēlējos to atgādināt kolēģiem. Otrakārt par kopainu kā tādu. Parlamenta priekšsarētājs, protams, piedalīsies e, Eiropadomu sanāksmē. Mēs turklāt nebūsim, bet es domāju, ka ir skaidrs priekšstats par mūsu nostāju e, šie ārpakalpojumi e, risinājumi robežu apsardzē nedarbosies. Un tas būs vienkārši murgs, ja tas sāksies. Jums katrā ziņā ir mūsu atbalsts padoms līmenī. Tā kā noteikti ir jāizstāv šī nostāja un arī Grieķijas nostāja, un daudz kolēģi arī pauda e, šo ideju vakar un šodien. Paldies par ierašanos, ministra kungs, lai veicas ar to, kas notiek salās. Nu, paldies par jūsu prezentāciju. Priekšsēdētāji kungs, paldies par viesmīlību un par iespēju uzrunāt e, Eiropas parlamentā deputātus. Un cerams, ka ne, nezaudējāt laiku klausoties mani. Un e, šī bija iespēja apmainīties ar idejām un praktiskiem risinājumiem par katru jautājumu. Un, protams, ja vēlaties ierasties Grieķijā, esat laipni aicināti ne tikai jūs, priekšsarētāji, bet visa komiteja vai delegācija no šīs komitejas, lai paši paskatītos, kas notiek Morejā, kas notiek Lonā un visā šajās vietās. Paldies! Dublins referenti, citi ref, referenti, eh, viņi ir, jau ir apmeklējuši šīs salas. Eh, paldies, ministra kungs, par šo uzaicinājumu. Kolēģi, mums ir jāiet tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Piektais punkts vadlīnijas dalību valstīm, lai novērstu to, ka humanitārā palīdzība tiek kriminalizēta. Ja kolēģi ir gatavi, varam sākt ar šo punktu. So, um, point... Es vēlos paskaidrot kolēģiem, no kurienes šī rezolūcija radusies. Libe koordinātori tiekoties 24. maijā, lēma iesniegt rezolūciju jūlija plenārsēdē, lai lūgtu komisiju prezentēt vadlīnijas tā saucamai atvieglošanas direktīvai vai veicināšanas direktīvai, drīzāk facilitation direktīvai. Direktīva paredz izņēmumus humanitārās palīdzības sniegšanai, uh, vadlīniju mērķis būtu panākt vienotību īstenošanas procesā, nosakot, kādi e, veid, šīs e, palīdzības sniegšanas veidi nebūtu kriminalizējami. Es kā referents strādāju, paldies ēnu referentiem, visiem ēnu referentiem par uh, darbu pie šī sensitīvā dosjē, un mums tagad ir pieejams teksts par to tiks balsots pirmdien, 25. jūnijā. Un e, tā e, ir paredzēta debašu noslēgumā saskaņā ar 128. punktu reglamentā. Došu uzreiz vārdu re, ēnu referentiem, lai, lai pārliecinātos par viņu nostāju. Vispirms EPP Franks Engels. Paldies, Klod! Jūs jau norādījāt, ka šis ir teksts, ar kuru mēs pamatā vēlamies uh, radīt lielāku juridisko skaidrību, nu, noteiktību par to, kas ir šīs palīdzības darbības un kas nē. E, vai, e, piemēram, attiecībā uz nelegālu robežu šķērsošanu. Mēs to esam pieredzējuši atkal un atkal pēdējos mēnešus, pat gadus, kā humanitāra palīdzība var tikt nepareizi uh, tulkota kā uh, migrācijas veicināšana. Bet arī otrādi. Un tieši šādā kontekstā mēs rezolūcijā prasam, lai tiktu izstrādāts vadlīnijas nākotnē par to, kas ir leģitīmi attiecībā uz palīdzību, kas tiek sniegt šajā jomā. Un kādos apstākļos tam jānotiek, norādot arī rezolūcijas tekstā, ka mēs vēlamies, lai humanitārās palīdzības sniedzēji, kuru ieguldījums ir svarīgs dzīvību glābšanā, lai viņi rīkotos saskaņoti ar nacionālajām iestādēm, ka, kurām ir eh, obligāti jāveic glābšanas operācijas un ka viņi nevar rīkoties autonomi, darot savu darbu. Mūsuprāt, tas radīs lielāku juridisko noteiktību attiecībā uz to, ko dara humanitāras palīdzības sniedzēji, tīpaši vidusjūrā. Tas atbilst arī rīcības kodeksam eh, humanitārās palīdzības sniedzējiem vidusjūrā. Nu, protams, uh, saprotot to, ka Lībija nekad nav noteikusi meklēšanas un glābšanas e, teritoriju ārpus saviem e, teritoriālajiem ūdeņiem, tas, protams, e, apgrūtina šo situāciju. Tas nav tik skaidri un viennozīmīgi, kā tas būtu. Bet nu, mēs dzīvojam tur, kur dzīvojam, un mums ir nepieciešama skaidrība visiem, kas darbojas šajos sektoros. Paldies, Frank! Paldies par konstruktīvo pieeju! Kā jau tikko norādīja, pats reģions ir ļoti sarežģīts, bet ir svarīgi, lai komiteja garantētu juridisko noteiktību. Paldies! ECR grupa. Alejo kungs. Viņš gan nav šeit klāt, vai kāds cits vēlas izteikties? Malina, tad es runāju par ECR grupu, tu pagaidām noteikti neesi ECR grupā. Neviens. Tātad Alda grupa, Cecīlija Vikstrēma, lūdzu. Jā, mikrofons nedarbojas un ieslēgtos nav iespējams izslēgt. Acīm redzot, ir jāsazinās ar tehniķiem. Es atvainojos, Cecīlija, mums ir problēma. Tehniska problēma ar mikrofoniem. Ieslēgtie mikrofoni nevar, to, tos nav iespējams izslēgt. pauze uz kādu brīdi. Malina, vai jūsu mikrofons darbojas? Arī nedarbojas. Es acīm redzot, esmu kļuvis par jūsu valdnieku. Vienīgi mans mikrofons darbojas. kolēģi, diemžēl mums ir eh, acīm redzot nepieciešams pārtraukums uz eh, dažām minūtēm, kamēr tiks eh, salabota mikrofona sistēma. Šobrīd strādā tikai viens mikrofons, manējais. Un jūs redzēsiet, ka jūsu mikrofona nedarbojas. kolēģi, tehniķi turpina darbu pie problēmas atrisināšanas. Pēc dažām minūtēm varētu būt jaunāka informācija. kolēģi! Jūs noteikti pamanījāt, mums ir tehniskas dabas problēma. Jūsu mikrofoni nedarbojas. Mans mikrofons gan darbojas. Tehniskie dienesti strādā pie šīs problēmas atrisināšanas, bet es nevēlos kavēt balsošanu, tāpēc darīsim tā ar jūsu atļauju, sāksim balsošanu. Ja kāds iebilst, lūdzu, dariet mums to zinām tagad. Ja jums ir kas sakāms balsošanas laikā, lūdzu paceliet roku, runāsiet bez mikrofona un skatīsimies, kā to varēs pārtulkot vai tikt galā ar situāciju. Vai tas ir visiem pieņemams, vai visi dzirdēja, ko es saku? Tad tā arī daram. Sākam balsot. Bekerkungs, vai, tad, vai viss kārtībā? Labi, viss kārtībā, sākam balsot, bet jūs nevarēsiet izmantot savus mikrofonus, kamēr tas nebūs atrisināts. Tehniķi jau pie tā strādā. Kolēģi, sāksim balsošanu. Sāksim ar sesto punktu, kas man ir jānorakst, jānolasa par padomus īstenošanas lēmumu, par, Horv eh, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu. Referents Štetina aicina bez grozījumiem apstiprināt padomus tekstu. Eh, Štetins kunga ziņojuma projekts jau ir jums pieejams jūsu dokumentos. Štetinas kungam es nevaru dot iespēju izteikties, jo mikrofonu nestrādā. Ja viņš izņēma kārtīgi gatavs piekrist, Un, ja neviens neiebilst, tad varam pieņemt ziņojumu vienkāršotā procedūrā bez grozījumiem. Neviens arī neiebilst. Labi. Sākam balsot. Lenārs Skunga ziņojums. Vai viss ir gatavi? Pirmais balsojums - referents Lenārs Kungs. Schengens informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valsts piedarīgu atgriešanai, kuri dalībvalsts uzturas nelikumīgi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 39 pār 7 pret 2 atturs. Nākamais balsojums. SIS sistēmas izveide. Referents Koeliju kungs, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Koeliju kungu ziņojums par SIS. Par sadarbību krimināllietās. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 42 pār 5 pret 1 atturas. Tālāk. Ziņojums par eh, pilnvarojumu sākt sarunas par personas datu apmaiņu starp Eiropolu un Jordānijas kompetentajām iestādēm. Kolēģi, mums ir astoņi dosie vēl jābalso starp Eiropolu un Jordāniju, Turciju, Libānu, Izrēlu, Maroku. Tad, eh, lai vienkāršotu um, kompromisu pieņemšanu, vienošanās starp mums referentu un endreferentu, mēs varētu sākt ar Jordāniju Un grozījumi, kas atkārtojas, viennozīmīgi ir Jordānijas sarakstā atzīmēta ar palēku krāsu. Un balsojot par grozījumiem, mēs balsojam uzreiz par šo un septiņiem citiem dosjē. Un tādējādi tiks nodrošināta saskaņotība visos dosjējos. Vai visi saprata, ko es vēlos teikt? Es vēlos apsolīt visiem, kas ieradās tikai uz balsošanu. Mēs lieliski iekļāvāmies laikā, viss gāja vienkārši perfekti līdz šim brīdim. Ja neviens neiebilst šādai pieeja, un pat ja jūs iebilstat, es jūs nebūs dzirdējis, tāpēc sākam balsot. Ja, nopietni runājot, ja jums ir kādi iebildumi, lūdzu, celiet roku. 12. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums sākam balsot. 14. Beidzam balsot. Pieņemts. Kom kompromiss numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, es pieļāvu kļūdu. Mēs nenobalsojam par 13. grozījumu. Atvainojos. Atgriežamies pie 13. grozījuma pirmajā lapā. Uh, Balsojam par 13. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atgriežamies pie parastās secības. 19. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur trīs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur četri. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss numur 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, atvainojos, noraidīts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Izskatās, ka arī balsošanas iekārtas sāk dumpoties. 39. grozījums. Balsojam vēlreiz. Beidzam balsot. Vai kāds varētu pamēģināt ieslēgt mikrofonu, lai pārliecinātos, vai tie strādā vai nē? Nedarbojas, skaidrs, noraidīts. 40. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 41. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 44. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 47. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Piektais grozījums. Joprojām balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Astotais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Un gala balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 44 pār 2 pret 3 atturas. Tagad, kolēģi, par Turciju. 14. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. sākam balsot. Nē, es atvainojos, 17. joprojām balsojam. Mēs joprojām par 17. balsojam. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. sākam balsot. Jums jārunā bez mikrofona. Diemžēl nav dzirdama runātāja. Tātad es atvainojos, ko sākotnēji teicu par skaļumu, bet, protams, jums taisnībā. Tātad, kolēģi, Sadžitīnī kundze pareizi norādīja, mēs izlaidām 20. grozījumu. Labi, ka jūs pamanījāt. Nē, nē, nav tik apakaliptiski viss. Mums nav jāsāk viss pilnīgi no sākuma. Tikai par 20. grozījumu. Kristīna, lūdzu pārbaudiet, vai tāpat saprotat. 15. tiek uzskatīts par pieņemtu, jo to Jordānijas e, balsojumā jau nobalsojām. Līdz ar to paliek tikai 20. par kur ir jābalso. Nē, runa ir tikai vienīgi par 20 grozījumu trešo rinkopu. nē, ja rum, tā tas tomēr nav. Tā tad precizēšu. 15. tiek uzskatīts par pieņemtu, jo nobalsojam par to jau Jordānijas balsojumā. Līdz ar to paliek nobalsot par 20. grozījumu. To mēs izlaidām, tā bija kļūda. Balsojam par 20. grozījumu. Nē, par 20. jābalso. Runātājs nav dzirdams. Priekšsēdētājs, es saprotu jūsu bažas, bet mums ir jāpabeidz balsošana pēc tā saraksta, kas mums ir. Labi, balsojam par 20 no grozījumu. Sākam balsot. Balsojam par 20 no grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši par 20 no grozījumu, pat ja nevēlējāties to darīt? Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais ir 25. 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit devītais. Jūs balsošanas sarakstā tiem būtu astotajā lapā. Sākam balsot. 49. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. grozījums. Nē, es atvainojos, saka priekšsarētājs. Tie atkrīt. 60. grozījums. Sākam balsot. 60. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši par 60. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 pār 6 pret 2 atturas. Ātri ejam tālāk pie Izraēlas dosjē. 14. grozījums. Sākam balsot. Par Izraēlu jābalso. Tātad par Izraēlu 14. grozījums. Sākam balsot. Balsojam joprojām. Stīvensas kundze. Par reglamentu vēlties izteikties. Un nu tad nē, tad balsojam tālāk. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. par reglamentu Stīvens Kunz vēlas izteikties. Nav dzirdam, diemžēl. Nē, nē, mēs balsojam par Izrēlu. Nē, viennozīmīgi par Izrēlu. 11. grozījums. Lūdzu, paņemiet priekšā no nu, sev Izraels balsošanas sarakstu. 11. grozījums. 11. grozījums. Sākam balsot. Devītā lapa jūsu balsošanas sarakstā. Vienpadsmitais. Ak, nē palaidu garām 43. grozījumu. Nevis 9. lapusē, bet 8. Bija 9. tagad atšķiriet 8. lapas pusi, atrodiet 43. grozījumu un tad balsojiet. 43. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 11. grozījums apsvērumos. 11. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ceturtais grozījums. Sākam balsot. Ceturtais grozījums. Nē, par to nav jābalso, tas atkrīt. Tad varbūt tā vietā nobalsosim gala balsojumu. Gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemt 43 pār 5 pret 1 atturas. Tunisija tagad. 12. grozījums Tunisija. Beidzam balsot. Noraidīts. Un Gala balsojums tagad. Gala balsojums par Tunisiju. Sākam balsot. Gala balsojums par Tunisiju. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Maroka. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un gala balsojums, kā jau visi saprot. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 par. Tagad Libāna. 12. grozījums. Sākam balsot. Libāna. Nezinu, kurš runā par Ēģipti. Nemēģiniet man sajaukt galvu. Vai sociāldemokrāti varētu izlēmt, kā viņi balsos? Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums 7. lapspusē jūsu balsošanas sarakstā. Beidzam balsot. Noraidīts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraid, pieņemts 42 pār 2 pret. Un tagad Eģipte 13. grozījums. 13. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. grozījums, 7. lapas. Nē, pagaidiet. Par 42. nebalsosim, tas atkrīt. 53. grozījums. Sākam balsot. Piecdesmit trešais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad Alžīrija. 12. grozījums. Izklausās pēc pasaules čempionāta. Alžīrija. 12. grozījums. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 par, 2 pret, 5 atturas. Ar to beidzas balsošana. Paldies par jūsu pacietību. Kolēģi, pirms sākam nākamo punktu, tehniķi pārstartēs um, apskaņošanas sistēmu, līdz ar to vismaz piecu minūšu pārtraukums. Paldies! Ah. Ah, really? Ça ah, va.

Just crazy. Uh, dear colleagues, we're going to begin. Dārgie kolēģi, mēs atsāksim darbu, jo mikrofoni tagad darbojas. Paldies tehniķiem. 18. darba kārtības punkts. Ja viss ir gatavi, par jo kungs ir klāt. So, this is... Oh, we're going to... I, th I thought... Sorry, colleagues, very... Es atvainojos, kolēģi, patiešām tāds uh, ļoti juciklīgs rīts. Gribēju pārbaudīt, vai mēs uh, pabeidzām šo punktu par... Uh, Malin, and we had finished, I mean, unfortunately we didn't... Par atbalstu sniedzējiem. Mēs neuzklausījām arī Vikstrēmas kundzi, Engelkungs runāja. Varbūt mēs varētu pabeigt šo punktu, tas gan būtu muļķīgi, mēs to neizdarītu. Mans mikrofons vienkārši saniķojās bet viens no ānu referentiem ir klāt. Varbūt mēs varētu pabeigt šo punktu. Malina. Jūs esat go ēnu referenti, varbūt jūs varētu paust savu viedokli par rezolūcijas projektu. Paldies! Šodien ir bēgļu starptautiskā diena. Tāpēc es domāju, ka mēs šo rezolūciju gatavojam īstajā laikā. Goja šī rezolūcija ir ļoti svarīga. Mēs uh, varam reiķināties ar 20 tūkstošiem nāvis gadījumu cilvēki slīgs vidusjūrā, un tie ir gadījumi, par kuriem mums ir informācija. Reālais skaitlis iespējams ir daudz augstāks. Tāpēc šie cilvēki, kas glābja bēgļus, ir īsti varoņi. Šeit ir runa par dažādām humanitārām misijām, par NVO, arī par militāriem kuģiem, par eh, komerckuģiem. Visi, kas glābja bēgļus, ir varoņi un par tādiem viņi arī ir jāuzskata. Itālijas valdība šķiet eh, tagad pat lepojas par to, ka tā ir pārkāpus starptautiskās tiesības un eh, neievēro pamata eh, humanitāros principus. Es uzskatu, ka tas ir tāds milzīgs kritiens uz leju, un ar šo rezolūciju mums vajadzētu pret to vērsties. Ja mēs vēlamies eh, būt eh, morāli hmm, augstāk par ASV prezidentu, kas te nošķir bērnus no mātēm, tad mums vajadzētu patiešām strādāt pie šīs direktīvas. Direktīva par atbalsta sniegšanu tika uzsākta tieši šī iemesla dēļ, bet ir viens uh, izņēmums. Mums vajag nodalīt uh, humanitārās palīdzības sniegšanu no kriminalizācijas. Tātad uh, ja nav nekādu uh, finansiālu ieguvumu vai peļņas, tad uh, tas nav uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu. Dalībvalstīm vajadzētu izmantot šo izņēmumu. Mēs vēlamies vadlīnijas, mēs vēlamies, lai šīs vadlīnijas būtu pilnīgi skaidras attiecībā uz to, ko mēs gribam panākt no komisijas. Paldies, Malina! Patiešām muļķīgi, ka šo punktu nācās pārtraukt uh, tehnisko ķibeļu dēļ. Vienīgais deputāts, kas eh, vēlējās runāt, bija Judīta Sargantīnī. Viņa ir izgājusi uz brīdi, viņa atgriezīšoties. Īsti nezinu, ko darīt. Varbūt mēs varētu pārēt uzreiz pie nākamā punkta. Tad, kad Sargantīnī kundze atgriezīsies, es viņai vienkārši došu vārdu, lai viņa varētu paust savu viedokli par šo punktu. Bet eh, Lībē komitejā par to runāsim vēlreiz 26. jūnijā. Vēlreiz visiem liels paldies par mm, piedalīšanos. Tagad atgriezīsimies pie darba kārtības, un proti tas ir 18. darba kārtības punkts. Sirsnīgi sveicu Morģiju kungu. Mēs uzklausīsim Eiropas eh, komisijas informāciju par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, un tāpat arī mēs uh, Gribam dzirdēt, kā darbojas apvienotās atpakaļ uzņemšanas komitejas attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Es sirsnīgs veicu mūsu vidū ģenerāldirektora vietnieku Saimonu Mordiju. Es vēlētos pateikties Saimonam par to, ka viņš regulāri mums sniedz informāciju un to dara labprāt. Viņš piedalās dažādās informatīvās sanāksmēs, un mēs ļoti augstu vērtējam viņa darbu. Paldies vēlreiz, Saimon! Komisijai, protams, ir pienākums informēt parlamentu par visiem noslēgtajiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, un ik pēc sešiem mēnešiem ir jāziņo parlamentam par šo līgumu īstenošanu. Tāpat arī mēs gribam dzirdēt par atpakaļ uzņemšanas komiteju darbu. Komisija mums ir sniegusi informāciju rakstveidā par pašreizējiem Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem un arī citiem pasākumiem, ko veic Eiropas Savienība. Pirms tošu vārdu Simonam Mordiju es vēlējos uzsvērt, ka no Lībēja komitejas perspektīvas mēs uh, uztraucamies par šiem ilgtermiņa pasākumiem, kas iespējams apies mūsu prerogatīvas attiecībās starptautiskiem nolīgumiem. Tātad vēlamies paust brīdinājumu par prioritātēm šajā jautājumā. Taču vēlreiz liels paldies, ka jūs tieši personiski esat eh, atkal ieradies un eh, tik bieži ar mums tiekties. Lūdzu, došu jums vārdu. Es eh, atvainojos par to, ka tik daudz cilvēku devās prom pēc balsojuma, bet jebkurā gadījumā jums vārds. Priekšsādātāji, godājumi ir Mm, ir mm, Liba komitejas deputāti. Lielas paldies, ka devāt man iespēju vēlreiz jums pastāstīt par to, ko darām. Kā jau es eh, norādīju, viens no lielākajiem izaicinājumiem migrācijas pārvaldībā ir uh, tiesības atgriezties tiem, kuriem nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā, un tāpat arī izcelsmes valsts pienākums uzņemt šos cilvēkus. Tātad, ja runa par atpakaļ nosūtīšanu un atpakaļ uzņemšanu, es uzskatu, ka vajadzētu šeit uh, ievērot pareizo procedūru. Tas nav mūsu stratēģijas galvenais mērķis. Kā jau mēs eh, saprotam, mūsu mērķis ir nodrošināt stabilu, paredzamu ietveru, kas nodrošinātu pareizo līdzsveru starp solidaritāti un atbildīgumu, starp efektivitāti un taisnīgumu. Tāpat, domājot par atpakaļ nosūtīšanu un atpakaļ uzņemšanu, mums ir jādomā par uh, humānu un efektīvu pieeju. Galvā šeit ir runa par ļoti izaicinošu fenomenu, un mums ir vajadzīga visaptvaroša pieeja. Kopā ar jums vēlamies reformēt patvērumu sistēmu, uzlabot eh, tiesisku ceļu, kā nokļūt Eiropā. Tāpat arī mums ir jānodrošina partnerība un uh, atbildības sadalīšana Eiropas Savienībā un ārpus tās. Mums ir labāk jāaizsargā mūsu ārējās robežas, jācīnās pret nelegālās migrācijas galveniem cēloņiem, jāuzlabo migrantu aizsardzība, jācīnās pret kontrabandistiem, un mēs redzam šeit arī dažus konkrētus rezultātus. Es, protams, negribu šeit iegrimt pašapmierinātībā, mums ir arī vairāk piemēri, mēs sniedzam atbaldu, atbalstu atbalstu UNHCR, palīdzam cilvēkiem, kas atrodas sliktā situācijā Lībijā, nodrošinam brīvprātīgu atgriešanos uz Nigēru no Lībijas un uz citām kaimiņu valstīm. Kopš uzsākām šo kopēju iniciatīvu attiecībā uz migrantu uh, atbalstu 2017. gada maijā mēs esam palīdzējuši vairāk nekā 24 tūkstošiem migrantu atgriezties savās mājās. Mēs esam snieguši arī zināmus reintegrācijas pasākumus uh, apmēram 33 tūkstošiem migrantu, kas ir atgriezušies. Esam novērojuši arī uh, ievērojams uzlabojums mūsu centienos um, apkarot uh, kontrabandistus, uh, kuri ir atbildīgi par visu uh, šo katastrofālo situāciju. Nigērā 2017. gadā uh, ir bijuši 86 āresti un ir izvirzītas 79 apsūdzības par uh, cilvēktirdzniecību un uh, um, kontrabandu. Tāpat arī notiek uh, glābšanas um, braucieni tūkstnešos. Tūkstnesis, um, uh, mm, diemžēl, ir vieta, kur vairāk nekā tūkstots migrantu ir pamesti. Kontrabandistiņus vienkārši ir atstājuši tur bez jau kādiem līdzekļiem. Uh, Pašlaik Āfrika finansē arī ļoti nozīmīgas operācijas, ir 146 programmas, kas darbojas trīs reģionos un ir piešķirti 2,4 miljardi eiro ir, sas, ir sasniegts apstiprinājums. Un pašreizējā situācijā mēs aicinām arī dalībvalstis nodrošināt eh, legālus ceļus, kā ierasties Eiropā. Esam uzsākuši pilotu projektu, kas ļauj mums sniegt atbalstu uh, projektiem Āfrikā. Es vēlējos uzsvērt, ka mēs strādājam pie visām šīm frontēm, lai nodrošinātu, ka Eiropa nekļūst par cietoksni, lai tā vēl ar vienu būtu. Dr droša sāla tiem, kuriem ir vajadzīga aizsardzība. Mēs eh, mēģinam izpildīt savus standartus un, eh, lai šie standarti tiktu ievēroti, mēs varam sniegt šo palīdzību tikai tiem, kuriem šāda aizsardzība ir vajadzīga, kuri uz to ir tiesīgi. Bet, eh, ja patvēruma procedūrā um, parādās, ka cilvēkiem šādu tiesību nav, tad viņiem ir jābūt tiesībām atgriezties. Tad, kad mēs tikāmies novembrī, mēs uh, detalizēti par to runājām. Šķiet, ka šodien varam runāt tikai līdz 12.30, laika nav daudz, tāpēc es nenolasīšu Eh, šo dokumentu, kas jums ir gan nosūtīts pirms sanāksmes. Gribu pastāstīt par pašiem pēdējiem notikumiem, un, protams, esmu gatavs arī atbildēt uz jautājumiem un runāt par citām valstīm, kas jūs interesē. Mums ir ļoti labi Eiropas likumi, un cilvēkus var nosūtīt atpakaļ tikai pēc ļoti detalizētas un individuālas katra gadījuma izskatīšanas. Ir arī paredzētas garantijas visiem, kas atgriežas, tā skaitā pienākums dalībvalstīm veikt eh, vērtējumu par um, atpakaļ nenosūtīšanas risku. Šeit eh, nedrīkst pieļaut nekādu patvaļu. Šodien ir īsais laiks par to runāt, tāpēc, ka mājā Eurostat publicēja atgriešanas statistiku 2017. gadam. Mēs esam iekļāvuši visu statistiku pagājušajā nedēļā nosūtītajos dokumentos. Uh, Bet eh, migrantu skaits, kuriem būs jādodas atpakaļ, visticamāk pieaugs. 2015. un 2016. gadā bija ļoti daudz migrantu, kas ieradās. Pašlaik šīs lietas tiek skatītas patvērumu procedūrā. Un eh, mēs eh, redzam arī, ka patvērums tiek piešķīts arvien mazāk. 15. gadā tie bija 58%, un 16. gadā tie bija 36%, un 2017. gadā 31%. Protams, ka tas rada lielāku skaitu tādu cilvēku, kuriem nāksies atgriezties. Esam arī pieredzējuši, un tas ir ļoti interesanti, mēs paskatāmies Eirostat statistikā, ka kopējs atpakaļ nosūtīto skaits mm, pretēji tam, ka šeit ir ļoti liela politiskā grupa, grība, 2017. gadā ir samazinājies par gandrīz 20%. 260 eh, tūkstoši nosūtīti atpakaļ 16. gadā, un 2017. Eh, gadā tas ir samazinājās par 29%. Un 2016. gadā tie bija 46%, un 17. gadā tie ir 36%. Ļoti daudz iemeslu šeit ir, bet eh, iespējams, ka 16. gadā tika nosūtīts atpakaļ ļoti daudz migrantu, vai lēnāk varētu. Jā, tātad jūs redzējāt, ka um, ļoti daudz cilvēku tika nosūtīta atpakaļ uz Rietumbalkāniem, un parasti šīs uh, operācijas ir vienkāršākas. Tātad atgriešanās uz valstīm, kas sadarbojas, darbojas ļoti labi. Un es domāju, ka tas notiek pateicoties atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, kas ir noslēgti, un tāpat arī Frontex sniedz savu atbalstu. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var nosūtīt atpakaļ cilvēkus tādās eh, nelegālās situācijās, bet mēs arī redzam, ka migrantu skaits no valstīm, kas nesadarbojas, tātad valstis, kas nevēlas sadarboties ar mums eh, šajos gadījumos, um, pieaug. Tas eh, nozīmē, ka arvien vairāk cilvēku dzīvo šādā nesaprotamā situācijā Eiropas Savienībā. Viņiem nav tiesība šeit palikt, taču izcelsmes valstis atsakās viņus uzņemt atpakaļ. Un šeit uh, uzlabojumi būs atkarīgi no mm, sadarbības ar izcelsmes valstīm, un tāpat arī ir jābūt labākai efektivitātei. No Eiropas Savienības puses mēs cenšamies sniegt atbalstu dalību valstīm. Tāpat arī Eiropas robeža un, kontra, un krasta apsardzes aģentūrai ir uh, pilnvaras atgriešanas jautājumos, un tās sniedz arvien vairāk palīdzības dalībvalstīm šādās situācijās. Līdz šī gada aprīļa beigām Eiropas robeža un krasta apsardzes aģentūra ir organizējusi vai koordinējusi 111. atgriešanas operācijas dalībvalstīs, un To mēs varam salīdzināt ar 39 gadījumiem tajā pašā periodā 2016. gadā, tātad ievērojams palielinājums esam arī noslēguši līgumu par um, Eiropas atpakaļ nosūtīšanas un reintegrācijas tīklu. Tas ir dalībvalstu konsorcijas, ko finansē Eiropas Savienība, un sāks savu darbu 1. jūlijā. Tas iespējams ļaus paaugstināt uh, efektivitāti atpakaļ nosūtīšanā no Eiropas, jo mēs varēsim meklēt arī tādas novatoriskas reintegrācijas uh, paketes gadījumiem, kad migranti atgriežas labprātīgi. Uh, Mēs vēl ar vienu dodam priekšroku tām, lai cilvēki atgrieztos brīvprātīgi. Tas eh, ir tāds um, labākais risinājums. Mēs redzam, ka visās dalībvalstīs beidzot ir funkcionējoša sistēma šādām brīvprātīgām atgriešanām. Un dažos gadījumos eh, te eh, ir piešķirts arī tieši Eiropas Savienības fondu finansējums. Ja mēs paskatāmies uz šādu brīvprātīgu atgriešanos, tad var novērot nelielu mm, samazināšanos statistikā apmēram 20%, bet Šeit parādās saikne starp brīvprātīgu un piespiedu atgriešanos. Mēs vēlamies eh, norādīt, ka brīvprātīga atgriešanās darbojas tad, ja parādās eh, perspektīva arī piespiedu atpakaļ nosūtīšanai. Tātad, ja nelegāls migrants nesadarbojas, tad eh, piespiedu atgriešana vēl ar vienu ir variants. Kā jau es norādīju, mums nav citu iespēju, kā stimulēt brīvprātīgu atgriešanos. Šeit mums vajadzētu nodrošināt sadarbību ar izcelsmes valstīm. Uzskatu, ka šeit risinājumi Eiropas Savienības līmenī var pievienot um, reāli pievienoto vērtību. Dažkārt dalību valstīm nav um, labi izveidotas sistēmas šādām situācijām. Uh, Priekšādātājs eh, savā ievadā norādīja, ka Eiropas eh, parlaments uzskata, ka vajadzētu dot priekšroku eh, juridiskām saistībām. Arī mums komisijā ir svarīgi stiprināt šīs juridiskās saistības, noslēdzot oficiālus atpakaļ uzņemšanas nolīgumus, ja vien tas ir iespējams. Esam tādus noslēguši ar daudzām valstīm, gribētu teikt pat ar lielāko daļu no valstīm. Taču mums ir arī jāpatur prātā, ka uh, jūsu pilsoņu atpakaļ uzņemšana, ja viņi ir devušies nelegāli uz citu valsti, jau tagad ir tiesisks pienākums saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Protams, mums ir jāņem vērā arī trešo valstu politiskās problēmas, viņu elastīgums un tas, kam viņi dod priekšroku. Vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību, lai varētu sasniegt rezultātus, bet eh, ir jāievēro vienlaicīgi visas starptautiskās un Eiropas tiesības. Dažkārt ir vajadzīgi tādi praktiski pasākumi, jo īpaši tādi, ja mūsu partneri nevēlas noslēgt oficiāls atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Ir svarīgi atcerēties, ka šādos nesaistošos gadījumos netiek radītas jaunas tiesības. Te ir runa par tādām operacionālām procedūrām, kas ļautu izveidot eh, stabilu, efektīvu sadarbību uzņemot eh, savas valsts pilsoņus. Un šādi praktiski pasākumi mm, deva reāls rezultātus 17. gadā. Eh, Iereš, eh, migrantu Eiropā ierodas ar vien mazāk, un eh, tas notiek pateicoties tam, ka mēs varam labāk pārvaldīt migrācijas krīzi. Mēs varam šeit saskatīt tiešu saikni starp šo samazināšanos un šiem jauniem nolīgumiem, kuriem ir tāda um, profilakses ietekme. Tāpat arī mēs varam teikt, ka Dažas no valstīm, kas agrāk nesadarbojās, piemēram, Etiopija, Gīnēja, Bangladeša, tagad beidzot uzņemas visu atbildību par eh, saviem valstu piedarīgajiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, un sāk īstenot procedūras tādas kā identifikācija, dokumentācija un tā tālāk. Tās ir tādas ļoti nozīmīgas pārmaiņas kopš pēdējās reizes, kad biju pie jums ieradies. Es domāju, ka mēs varam saskatīt šeit pavisam konkrētus rezultātus dalībvalstīs pat šajā sākotnējā posmā. Mēs redzam, ka skaitļi vēl ar vienu ir diezgan zemi. Nu, kā jau es minēju, es neatkārtošu visu informāciju, kas ir iesniegta rakstveidā, bet es domāju, ka Iepriekšējās reizēs pēc mūsu iepriekšējām diskusijām es arī iesniedzu gana daudz detalizētas statistikas. Nevēlos arī atkārtot to, ko jau teicu 16. maijā. Es gribētu pastāstīt par to, kas ir noticis attiecībā uz dažām trešajām valstīm. Pēdējos sešos mēnešos mēs esam reģistrējuši tādu notikumu evolūciju. Es nepieminēšu konkrētas valstis, bet tas nebūtu nenozīmē, ka atbildot uz jautājumiem es nevarētu par to runāt. Bet eh, paskatoties uz pēdējām nedēļām un mēnešiem, jo īpaši gribu pieminēt Gambiju. Šeit ir runa pār tādu nesaistošu kārtību. Gambijas varas iestādes mums ir paziņojušas par politisku vienošanos par tekstu, ko mēs saucam par paraugu praksi um, identifikācijai un atpakaļ nosūtīšanai. Tas notika mājā, un um, mēs esam akceptējuši šo tekstu. Tas nozīmē, ka tas stāsies spēkā uh, pēc apmēram sešiem mēnešiem, ja viņi vēlas tādu īsu pārejas periodu, taču mm, visi šie pasākumi ir ieviesti. Par Afganistānu runājot, tā ir tāda sensitīva valsts, un parlaments seko līdz situācijai ļoti rūpīgi. Uzskatu, ka šeit ir patiešām ļoti svarīgas ziņas. Pēdējā um, vadības komitejas sanāksmē, kur tika runāts ar patvērumu atbalsta ofisu, un kuram tagad ir ļoti labs pagaidu direktors, uh, Šī pārvaldības padoma pieņēma vadlīnijas Afganistānai, un šīs vadlīnijas mums sniedz eh, tādu kopēju izvērtējumu par uh, eh, dalībvalstu sadarbību. Un šādā veidā mēs arī varam labāk nošķirt dažādus reģionus, provinces un daļas Afganistānā. Šis instruments ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs varēsim nodrošināt uh, eh, patvēruma lēmumu konverģenci. Afganistāna vēl ar vienu ir viena no lielākajām izcelsmes valstīm. 16. gadā tā bija otrā valsts. Um, 1800 patvērumu pieteikumu 17. gadā skaits samazinājies 48,000, un tāpat arī um, atzīšanas līmenis ir samazinājies um, mm, 60 līdz 30 procenti, salīdzinot šos divus gadus. Kā jau jūs zināt, esam parakstījuši Eiropas Savienības Afganistānas uh, Um, nākotnes vienošanos, uh, tas notika 16. gadā, un atpakaļ uzņemšanas procedūras rīt diezgan gludi. Maijā Kabulā uh, tikās uh, apvienotā darba grupa, kas ļauj izskatīt dažādus jautājumus, piemēram, tiek izsniegtas vīzas mm, eskortiem, un notiek arī mm, intervijas gadījumos, ja um, nav vēstniecības konkrētajā valstī. Un um, gribētu norādīt, ka katru reizi izvērtējums ir ļoti individuāls un konkrēts. Bangladeša 17. gadā um, Bangladeša bija pirmā valsts izņemot Āfriku, bet eh, tagad uh, mums ir izdevies izveidot standartizētas operacionālās procedūras cilvēku identifikācijai un atpakaļ nosūtīšanai, ja viņiem nav mm, tiesību Um, palikt Eiropas Savienībā. Aprīlī notika otrā apvienotā darba grupa, kura tikās um, ārlietu ministrijas pārstāvji ar vēstniecībām un tika norādīts, ka pozitīvas identifikācijas gadījumos, bet uh, tādos gadījumos, kad uh, ceļošanas dokumenti vēl nav izdoti, tiks uh, nodrošināta pātrināta procedūra. Etiopija. Arī šī valsts jūs ļoti interesē. Kā jūs zinat, atpakaļ uzņemšanas procedūras tika pieņemtas 17. gadā, un šeit ir noteikti skaidri termiņi. Tika identificēti arī dienesti, kas ir atbildīgi par ceļošanas dokumentu izsniegšanu. Tā bija vislielākā problēma. Uh, ar ko mēs saskārāmies attiecībā uz Etiopijas valstspiedrīgajiem. Viņi atteicās izdot ceļošanas dokumentus cilvēkiem, kas nevēlas atgriezties. Tagad viņi ir sapratuši, ka tas ir starptautisks pienākums un uh, diplomātiskajām pārstāvniecībām ir jāizsniedz ceļošanas dokumenti, ja cilvēka valstspiedarība ir apstiprināta. Protams, uh, Gribu pieminēt arī Gvineju. Gvinejā arī ir novērojams progress. Eh, Gvineja bija viena no trīs valstīm, no kurām ierodas visvairāk cilvēku Centrāla Āfrikas eh, mm, maršrutā. Tika noslēgta vienošanās, un eh, mēs tagad palīdzam šai valstī uzlabot tās administratīvo kapacitāti. Mēs redzam, ka dažas dalībvalstis sāk izmantot eh, procedūras un eh, rezultāti ir pozitīvi. Taču es vēlētos, lai dalībvalstis vairāk izmantotu šīs procedūras. Mēs varam novērot arī nelielus uzlabojumus attiecībās ar konsulāriestādēm. Un tāpat arī mēs redzam, ka tiek veiktas pirmās eh, kopējās operācijas. Progress ir neliels, bet es domāju, ka mēs eh, sākam uh, Eh, redzēja to, ka atpakaļ nosūtīšana ir tāda reāla iespēja, un tas ļauj mums piedāvāt arī brīvprātīgu atgriešanos ar ļoti labām reintegrācijas iespējām. Have... Uh, Lielas paldies, man mums rīcībā ir tikai dažas minūtes, jo tulki beigs savu darbu pusvienos. Tā kā mēs pēc tam runāsim tikai angliski, tad uh, vispirms došu vārdu Kristīnei. Paldies, priekšsēdētāji, saka Veģijā kundze. Atgādināšu, ka šodien starptautiskā bēgļu diena. Bēgļu skaits ir kopš pagājušā gada ir pieaudzis par 3 miljoniem, 2 trešdaļas no šiem cilvēkiem saskaņā ar augstā pārstāvjā. Uh, informācija ir uh, no Dienvidu Sudānas somā, somālieši un no. Uh, sīriešu no citurienes. Kad es jūs dzirdu, tad um, dažas lietas es nevisai saprotu. Pirmkārt, mēs sakām, mēs runājam tā, it kā būtu vienveidīgi noteikumi par uh, bēgļiem Eiropas Savienībā. It kā uh, vienas valsts pilsoņiem būtu vienādas iespējas iegūt ja patvērumu dažādās valstīs. Ar afgāņiem tā piemēram nav. Ir sekundāra kustība, tā to devēs ar Vāciju un Franciju Francija pieņem vairāk afgāņu bēgļu nekā Vācija. Es, ja tā varētu teikt, ar baudu jūsos klausos, ka jūs iestājaties par brīvprātīgu atpakaļ atgriešanos. Es sāktu, ka drīzāk tam tas ir pienākums brīvprātīga atgriešanās eh, varbūt dažiem patīk labāk, bet Tātad jūs sakat, ka valstīm ir pienākums atpakaļ uzņemt savus pilsoņus, kas ir devušies prom no viņa. Jā, bet ir arī 13. pants vispārējā cilvēku tiesību konvencijā, ka cilvēkiem tiesības doties prom no savas valsts. Tad varas iestādes ir spiesas atzīst, ka tām ir jāsniedz ceļošanas dokumenti, jāizsniedz tie. Un es zinu, ka Sudāns policija eh, nonāca Francijā, konstatēja, ka eh, ir tās pilsoņi, 250 tika nosūtīti atpakaļ uz Sudānu, un daži no tiem tulīt pat tika arī spīdzināti. Mēs varam priecāties par to, ka Eiropas Savienībā ir samazinājies patvērumu meklētāju skaits ja jūs domājat, ka tie ir rādītāji, kas liecina par to, kas notiek pasaulē, tad, manuprāt, mēs saskaramies ar reālu problēmu un mēs gribam noliegt to, ka ir reāla migrācijas krīze, bet patiesībā notiek tieši pretēji Anne Gomeša. Anne Gomeša. Paldies, Marģo kungs. Es pilnīgi varu parakstīties zem tā, ko teica man kolēģi Marija Kristīna Veršijā. Un es atgriezos no misijas, eh, ko organizēja pretterorisma komiteja Katānijā. un mēs dzirdējām, ka bēgļu un migrantu skaits, pieplūd, skaits ir samazinājies, bet tagad es dzirdu, ka dažas dalībvalstis nevis nespēja, bet apzināti ļauj cilvēku tirgoņu mafijām pārvaldīt tirzniecību, cilvēku tirzniecību. Un paraugoties uz prāmi, kas ikdienu atveda cilvēks no Maltas uz Katāniju vai Pusalu, kur mēs redzējām šo prāmi, mēs zinām, un komisija zina, ka ir liels skandāls par eh, reketieriem, kas Katānijā pārdod eh, alžīriešiem vai lībiešiem šengens vīzas, tūkstošiem vīzu. Un mierīgi kāds, kurš Maltā ir saņēmis šādu vīzu, tad dodas tālāk uz, eh, mm, uz Katāniju ar prāmi, un Katānijā, protams, nav nekādu pārbaužu, katrā ziņā ostās nav un tādas pašas problēmas ir arī lidostās. Tad dalībvalstis, kā tās reaģēja? Labi, lai tās vēlas, lai cilvēki tirgoņi pārvalda šo migrantu plūsmu. Jūs minējāt, ka ES un augstā bēgļu pārstāvi sadarbības programma palīdz cilvēkiem no Lībijas atgriezties Lībijā. Bet kas komisijai sakāms par to faktu, ka nesenā ANO sankciju liste Lībija iekļauj sešus cilvēkus, kas bija uh, kaujinieku līderi un uh, divas personas nodarbojās ar uh, tiem aizturēšanas centriem Lībijā. Uh, Eh, kur patiesībā eh, cilvēki tika spīdzināti un eh, viņi arī tika sūtīti uz Eiropu šajos nedrošajos kuģos. Un Eiropas operācija Sofija tur neko nevar darīt. Salvīnī, protams, var fašistiski izteikties pret nevalstiskām organizācijām, kas glāb cilvēkus. Bet mēs tikāmies ar Sofiju misiju, un eh, viņiem nav mandāta starptautiskajos ūdeņos glābt cilvēkus. Tieši šī iemesla dēļ NVO ir tās, kas glāb cilvēkus. Man ir mans jautājums jums, Morģu kungs, tā kā jūs pieminējat šo problēmu. Vai komisija var atskaitīties par naudu, kas tiek sniegta tiem cilvēkiem, kas ir identificēti kā cilvēku tirgoņi un pret kuriem vērsta sano sankcijas. Kā tas var turpināties? Kā dalībvalstis var neuzņemties savu atbildību? Es apsūdzu dalībvalstis tajā, ka tās apzināti veicina cilvēku tirzniecības tīklu izplešanos un kas izmanto cilvēku nelaimi un uh, tāpēc migranti nonāk Eiropā priekšsādātājs. Eh, Tūki beigs darbu tieši pusdien pusvienos. Es saprotu, ka jūs nevarējāt pateikt visu, bet ja vēlties, tad lūdzu rakstveidā. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, esmu viens prātis eh, ar tūkiem atbalstu viņus viņu rīcība. Saks Argentīnī kundze. Es augstu vērtēju, ka mūsu viedokļa apmaiņa un datu apmaiņa kļūst ar vien uh, intensīvāka. Un vēl būtu viena vēlme, vai nākošais būtu iespējams, ka valstis, kuras jūs pieminējat rakstveidā, parādās arī tabulā. Un te es runāju par Etiopiju, un es domāju, ka atpakaļ nosūtīto cilvēku skaits būs ļoti neliels, bet būs interesanti to redzēt. Jūs tagad mums stāstāt par tiem, kas ir e, līderi atpakaļ nosūtīšanā vai atpakaļ uzņemšanā, bet kā ir ar visiem citiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, kas ir oficiāli vai neoficiāli, kurus jūs pieminējāt? Es nebiju klāt uh, pirmo pāris minūšu laikā, kad jūs uzstājāties, iespējams par to jau izteicāties. Uh, Bet vai varētu pastāstīt sarunās ar Tunisiju un Maroku un citām valstīm? Neatrisināts jautājums ir tas, ka Eiropa pieprasa, lai tiek uzņemt atpakaļ ne tikai šo, šīm valstīm piederīgie, bet arī tie cilvēki, kas ir ceļojuši cauri šai valstī ceļā uz Eiropu. Un Tunisija un Maroka mm, to nevēlas atbalstīt. Vai šeit mēs, kā Eiropas Savienība, mainām savu vēlmju sarakstu, lai tiktu īstenot šī atpakaļ uzņemšanas nolīguma. Es esmu skeptiķe, tomēr es uzskatu, ka patvērumu politika iet roku rokā ar atpakaļ nosūtīšanas politiku. Tad kāda ir situācija? Jūs rakstāt, ka nav panākts progress, vai ir kaut kas, ko mēs no savas puses varam darīt, lai panāktu progresu? Runājot par Etiopiju. Un es saprotu, ka par to vēl runāsim eh, darba kārtībā rīt. Es to augstu vērtēju, jo vēlos uh, vēl pateikt, ka ir jautājumi jāatbild saulēcīgi, bet, nu, riskēšu. Šī ir sarežģīta struktūra, vienāšanās, kas nav publicēta, bet tā ir noplūdusi. Par to balsoja Eiropadomu sanāksmē. Lauksaimniecības ministru sanāksmē. Nu, nav svarīgi. Pirmai pantā ir minēts, šis nav juridisks dokuments, no tā neizriet tiesības. Un tur ir arī paskaidrots, ka te mēs nerunājam tikai par brīvprātīgo atgriešanās, bet arī obligātu atgriešanu. Un Etiopija to pieņem, bet tas neatbilst cīņai starp ES, Afriku un Abidžanu, kur ir teikts, ka obligāta atpakaļ atgriešana nav labi, bet pieņem tikai brīvprātīgu. Ir valsts, kas tikai brīvprātīgi uzņem cilvēks atpakaļ. Vai jūs varētu pastāstīt par šo nēsošo dokumentu, kas nav tiesību akts, bet par to ir balsojums bijis padomē un kas tad ir pamats cilvēku atpakaļ nosūtīšanai? Un kad Eiropas parlaments šo tekstu redzēs kā oficiālu dokumentu? Morgiju kungs Jūs rīcībā ir divas minūtes, um, tad būs pieejams tūkojums, un pēc tam tūkojums vairs pieejams nebūs, un runāsim tikai angliski. Pardūkungs, paldies. Pievērsīšos Veržijā kundzes sacītēm vispirms. Man ļoti svarīgi vēlreiz uzsvērt. Neviena obligāta atpakaļ nosūtīšana būtu iespējama, ja nav individualizēta procesa, kas detalizēti izskata ievērojot katru konkrētā individa konkrētās valsts situāciju, no kur šis individs nāk. Ir arī apelācija process iestrādāts mūsu tiesību aktos. Tas parāds, ka ja cilvēks nav apmierināts ar šo lēmumu, viņš var apstrīdēt to tiesā. Es domāju, mums te jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs nerunājam un nekad neesam runājuši par tādu cilvēku atpakaļ nosūtīšanu, kuru uh, pieprasījums pēc patvēruma ir apstiprināts. Mēs runājam par cilvēkiem, kuri viņu atsevišķajā gadījumā nav bijuši ar pamatotu argumentāciju, un tad viņu patvērums, patvēruma tiesības nav apstiprināts. Un tomēr jums ir taisnība, ir lielas atšķirības starp uh, patvēruma meklētāju uzņemšanu. Veržjā kundze, jūs runājat par Afganistānas pilsoņiem, kur Eiropas Savienībā viņu patvērumu tiesības tiek atsīts uz vienu, 1% vienā valstī un 99% apjomā citā valstī. Un tas izriet no politikas secinājuma, tāpēc ļoti augstu vērtēju to, ka pirmā valsts kas sniedz savu ieguldījumu Eiropas patvērumu atbalsta biroja kā lielā uzrauga tapšanā. Tāpat es uzskatu, ka tā ir viena no jomām, kad eh, šis patvērumu birojs kļūs par aģentūru labums, iegums būs tāds, ka, ka visiem būs uh, vienādi noteikumi, un tad arī nebūs tāda kā tirgošanās ar uh, valsti, kas piešķir patvērumu. Mūsu politika ar vienu iestājas par brīvprātīgu atpakaļ uzņemšanu, taču mēs arī redzam, ka brīvprātīga uzņemšana bieži vien tiek izmantota, pieņemta tikai tad, ja ir